Dear colleagues, can I ask coordinators whether... Gie kolēģi, vēlējos pavaicāt koordinatoriem, vai zāle ir pietiekami liels cilvēku skaits, vai mēs varam sākt balsojumu. Paldies. Manesku kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pavaicāt, vai jūs jau saņēmāt mutiskos grozījumus. Tātad Man nav nepieciešams tos vēlreiz nolasīt skaļi balsī. Bet man jau tie ir jānolas, tāpat saka priekšsēdētāji. Vai mēs varam sākt balsojumu? Ko domā koordinatori? Vai pietiekam daudz uh, deputātu zēlē? You, you, you feel secured, okay. Good morning and... Labrīt, kolēģi! ķersimies pie darba, sāksim ar balsojumu, bet vai sākumā mēs varbūt varētu pārbaudīt, vai darbojas balsošanas kartes. Lūdzu, uh, ievietot balsošanas kartes balsošanas ierīcē, un mēs nobalsojam, vienkārši izmēģinājam balsojumus. And we close the... No, not yet. Uh, no, this is not, not everybody voted. Visi kolēģi nav nobalsojuši. Yeah, less, I mean, there... Tā tad eh, izskatās, ka ir neatbilstība starp eh, balsojumu karšu un deputātu skaitu. Jums nav līdz paķērusies kartīti? Labi, mēs to atzīmēsim. Okay, so we assume that everybody has the card. Tātad visiem ir uh, balsošanas kartītes. Vienīgais cēlera kungs nav paņēmis savu kartīti līdzi. Un tagad balsojam ar laba pārvaldība saistībā ar ES reģionālo politiku, Eiropas komisijas palīdzības un kontrolas procedūru. Okay. So we, just for your information, we had here 60... Bija 61 grozījums un Uh, uh, Bija izstrādāt kompromis grozījumi uh, satātā, un tagad sākam balsot. Otrais kompromis grozījums. Kurš kolēģis par? Pret? Atturas pieņemts. 11. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Trešais kompromis grozījums. Kurš par? Pret? atturas arī pieņemts. 17. grozījums ar mutisku grozījumu. Vai ir kāds kolēģis, kas ir pret to? So, uh, we vote as amended, amend... Tātad balsojam par šo grozījumu grozītā veidā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? 18. grozījums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 19. kurš par pret atturas noraidīts. 20. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 21. kurš par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss grozījums pret atturas pieņemts. 27 ar mutisku grozījumu, vai kādam nav pieņemams šis mutiskais grozījums. Labi, tad balsojam par jauno grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 28. kurš par pret atturas pieņemts. 29. kurš par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 32. kurš par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 34. ar mutisku grozījumu vai kādam nav pieņemams mutiskais grozījums. Labi, balsojam jaunajā redakcijā. Kurš par? pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 6 par pret atturas pieņemts. 39. ar mutisku grozījumu vai kādam nav paprātam mutiskais grozījums. Labi, balsojam par jauno grozījumu. Redescija par, pret, atturas, pieņemts. 40. par, pret, atturas, pieņemts. 41. kā ar mutisko grozījumu. Labi, balsojam par jauno grozījumu. Kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 45. tika atcelts. 46. At, atkrīt. 48. kurš pār pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. 51. ar mutisku grozījumu. Neviens nav pret mutisko grozījumu. Balsojam grozītā veidā, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 7. Kurš par pret atturas pieņemts. 57. kurš par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur viens par A apsvērumu, kurš par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Man vismaz šķiet, ka pieņemts, saka priekšsēdētājs. Septītais. Balsojums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa par? Pret? Atturas? Pieņemta Nu, mēs varētu noskaidrot. Pa, nobalsosim elektroniski par septītā grozījuma otro daļu. Sākam balsot. Open. Not yet open. Open. Sorry. Sākam balsot. We close. Beidzam balsot. 23 kolēģi par. Es sapratu, ka uh, Johims arī balsoja par, tātad 24 bija pār 9 pret. Astotais grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. Devītais grozījums ar mutisku grozījumu. Vai kādam nav paprātām šis mutiskais grozījums? Nē, tad par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu eh, ziņojumu projektu elektroniskā veidā. Sākam balsot. We close. Beidzam balsot. 34 plus Joahims, tātad 35 eh, nobalsoja par apsveicu mūsu referenti. So I didn't have to say congratulations because I was absolutely. Nu, īstenībā man pat nevajadzēja viņu lieku reizi uzteikt, jo es biju pilnībā pārliecināta, ka man aizkokums ziņojums tiks pieņemts, un Migels pat saka, ja viņa atmiņu viņa nav pievēlusi. Uh, pievīlus, tad eh, šī ir pirmā reize, kad ir ziņojums pieņemts bez jeb, jeb kāda balsojuma pret. Migels sauc no vietas, jā, tas ir labs pārvaldības piemērs. Tagad mums ir rezolūcija par mutisko jautājumu. EU e policy, EU cohesion... Par Eiropas Savienības kohēzijas un reģionālo politiku pēc 2013. gada bija iesniegti vairāki grozījumi, 28 pēc skaita. Uh, Mēs izstrādājam kompromisus. Nē, nav kompromisa grozījuma. E, Priekšsēdētāji sev izlabo. Tātad balsojam par katru grozījumu. Sākam balsot un ķeramies pie otrā grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņa, nu, noraidīts. Trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ceturtais ir atsaukts. Piektais grozījums par pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums, kurš par pret, atturas, noraidīts. Septītais par pret, atturas, noraidīts. Astotais par pret, atturas, noraidīts. Devītais par pret pret atturas noraidīts. Desmitais ir atsaukts, vienpadsmitais, kurš par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. Trīspadsmitais par pret atturas noraidīts. Četrpadsmitais par pret atturas noraidīts. Piecpadsmit par pret atturas noraidīts atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18. Ar mutisku grozījumu. Vai kādam nav paprātam eh, šis mutiskais grozījums? Labi, tātad balsojam eh, par 18. ar mutisku grozījumu. Kurš par? pret atturas pieņemts. 19. 19. un 20. ir identiski grozījumi, balsojam par abiem kopā, kurš par, pret, atturas, abi ir noraidīti. 21. par, pret, atturas, Noraidīts. Divdesmit otrais par pret atturas pieņemts. Divdesmit trešais par pret atturas noraidīts. Divdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts. Divdesmit piektais atsaukts. Divdesmit sestais par pret atturas atturas, noraidīts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28. par, pret, atturas, noraidīts. Un ievilkums 3a, pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsojam par uh, visu rezolūciju grozītā redakcijā. Sākam balsot elektroniski. The, the vote is closed. Beidzam balsot. Tad pieskaitām Joahimu un vēl vienu kolēģi, kam līdz nav kartiņas. Tātad 39 par un viens kolēģis atturējās. Which is also not bad, I would say. So, dear colleagues, we move now. Dargie kolēģi, tagad apspriedīsim desmito darba kārtības punktu. Pie mums ir ieradies viesis, tas ir Jans Olsona kungs, viņš ir Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas referents. Viņš ieradīsies desmitos. Varbūt, ka mēs tagad varētu izskatīt kādu citu darba kārtības punktu, jo e, mums, mēs esam nobalsojuši ātrāk un mūsu rīcībā ir brīvs laiks. Tātad e, Olsona kungs ir uzaicināts pie mums tikai pulkstens desmitos. Varbūt mēs tagad varētu nedaudz modificēt darba kārtību, bet e, vēlējos jūs arī informēt par koordinātoru lēmumiem vakardien. Pirmais punkts and... par uh, ziņojumu un atzinumu sadalīšanu, tātad par referentu iecelšanu nelikumdošanas priekšlikumiem, pirmām kārtām par Eiropas Savienības stratēģiju Romu tautības integrācijai. Eh, šo ziņojumu sagatavos ETP grupa. Mēs vēlētos uzzināt, eh, kur kolēģi īsti pie tā strādās. Tālāk nākamais atzinums par politikas izaicinājumiem un budžetu, lai varētu veidot stabilu un ilgspējīgu ES pēc 2013. gada. Mēs joprojām nezinām, kas būs referents, bet viņš būs no sociāldemokrāta grupas. Tālāk par kultūras uh, nozares potenciālu izmantošanu referents būs no ECR grupas. Uh, Tālāk Eiropa kā labākais turisma galamērķis un uh, turisma attīstība Eiropas Savienībā arī šo atzinumu sagatavos SD grupas referents. Tālāk bija priekšlikumi rīkot uzklausīšanas. Priekšsēdētāji ir izslēgts mikrofons. Tātad 2000. 10. un 11. gada uzklausīšanas, un lielās uzklausīšanās mēs vēlamies pievērsties kohēzijas politikas nākotnēji, izmantojot piekto kohēzijas ziņojumu kā pamatu šīm diskusijām. Un tāpat mēs vēlamies rīkot uzklausīšanu par kohēzijas politiku, kas ir balstīta tieši uz kohēzijas politikas pilnas jaudas izmantošanu un labāk veiktspēju. Tāpat tika pieņemts lēmums par vairākām citām uzklausīšanām un e, būs e, vairākas tādas liels uzklausīšanas, bet būs arī tādas mazākas mini uzklausīšanas gada laikā, tad, kad mums būs vairāk laika, lai tām veltītu savu uzmanību. Bet vēl e, neesam vienojušies par konkrētiem datumiem, kad organizēt šīs mini uzklausīšanas. We, we will be waiting now also from all political. Tāpat mēs no visām politiskajām grupām sagaidām informāciju par to, kādas uzklausīšanas viņi vēlētos rīkot. Tālāk delegācijas 2011. gadā mēs par to apspriedāmies un vienojāmies sūtīt trīs delegācijas 2011. gadā, vienu uz Grieķiju, uz Gijānu un e, varbūt vienu e, delegāciju uz perifērākajiem reģioniem. UK, expect... Tālāk par apvienotā karaliste arī ir iekļauta mūsu galamērķu sarakstā. Un Mums, protams, ir jāapspriežas, uz kurien sūtīt šīs delegācijas, un pamatojums ir jāiesniedz līdz 5. oktobrim. Husmēnos kundze ir ieradusies zālē, līdz ar to varam apspriest 11. darba kārtības punktu. Tā ir pirmā viedokļa apmaiņa par viņas ziņojumu, atzinumu, pakalpojumu direktīvas 2006 šķērsvītra 123 šķērsvītra EK īstenošanu. Došu vārdu Husmēnovs kundzei, lai viņi mūs iepazīstinātu ar savu redzējumu, ņemot vērā to, ka atzinums vēl atrodas tādā sagatavošanas pakāpē. Došu vārdu Husmēnovs kundzei, lūdzu. Merci, merci, madame la présidente, chers collègues. Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, man ir liels prieks šodien uh, dalīties ar jums pārdomās par pakalpojumu direktīvas ieviešanu un īstenošanu. Šī direktīva, kas tika pieņemta 2006. gada beigās, uh, tagad ir tātad noticis progress, ka vairums dalībvalstu jau ir um, arī atbilstoši piemērojuši savu likumdošanu. Šis ir ļoti svarīgs dokuments, jo Eiropas Savienība vēl aizvien uh, meklē veidu, kā izkļūt no Eiropa, uh, ekonomiskās krīzes. Un viens no veidiem, viens no risinājumiem ir um, veicināt darba vietu raži, uh, rad, radīšanu un pakalpojumu direktīva nodrošina gan uzņēmumu dibināšanas brīvību, gan arī pārvietošanās brīvību tajā pašā laikā, tādējādi tiek veicināta um, stabila ekonomiskā izaugsme. teksta projektā patiesībā ir iekļautas vairākas lietas arī saistībā konkrēti ar reģionālo attīstību. Tur ir norādītas sasaiste eh, starp kohēzijas politiku un iekšējā tirgus attīstību. Projektā ir mēģināts uzlabot instrumentu, eh, instrumentus iekšējā tirgū, kā arī veicināt um, attīstību gan uh, vietējā, gan reģionālā, gan arī nacionālā līmenī Eiropas Savienībā. Un kas attiecas uz, uh, tas attiecas arī uz tātad papildus garantijām dalību valstīm. Šajā atzinumā ir norādīts, ka direktīvas īstenošanai būs uh, pozitīva ietekme uz um, teritoriālo un socioekonomisko attīstību. Tur tiek uzsvērts arī tas, ka var izmantot struktūra fondus, lai varētu uh, uzlabot infrastruktūru, tādējādi ļaujot visiem Eiropas reģioniem piekļūt tirgumu un tādējādi mazinot atšķirības um, starp dažādiem reģioniem. Gribētu pateikties Vērhengenes kundzei par viņas ieguldījumu šī teksta tapšanā un viņai bija priekšlikums attiecībā uz normu saistībā ar daudzvalodību. Daudzvalodības situācija vienotajā tirgū, tādējādi tātad veicinot to, ka dalībvalsts izmanto vismaz vēl vienu citu Eiropas Savienību, Savienības dalībvalstu valodu, un tas radīt lielāku caurskatāmību saistībā ar um, tātad pakalpojumu sniedzējiem. Šeit ir arī norma par um, komiso, komisijas monitoringu un arī um, tālāko, tālākajām um, apsekošanas darbībām, šo follow-up. Tātad šīs ir idejas, kas tekstā jau ir iekļautas. Dāmas un kungi, ar prieku uzklausīšu jūsu priekšlikumus saistībā ar to, kā varētu uzlabot uh, tekstu, lai uzlabot instruments, kas varētu sniegt uh, pozitīvu ieguldījumu Eiropas Savienības reģionos. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, šķiet, ka varam šobrīd uh, jau uzsākt viedokļu apmaiņu. Kolēģi, kas grib izteikties, uh, lūdzu piesakieties. Hašanos kundze bija pirmā. Nē, tā ir Rūle kundze tomēr. Es lūdzu vārdu, jo uh, es esmu uh, zaļo policijās grupas pārstāve un arī iekšējā tirgus komitejā mēs apspriežam šo jautājumu. Un IMCO komitejā mēs arī iepazināmies ar pētījuma rezultātiem. Tur uh, mēs ļoti labi varējām saprast to, kā pakalpojumu direktīva ir konkrēti ietekmējis nozara, jo mums kā komitejai noteikti vajadzētu padomāt par to birokrātisko slogu, kas gulstas uz ļoti daudz pašvaldību pleciem. Uh, Vācijā 12 tūkstoši, ir apmēram 12 500 pašvaldību, kam ir uh, jāveic arī Uh, regulu pārbaude un visam ir jābūt saskaņotam ar Eiropas Savienības regulām, jau sākot ar ielu apgaismojumu un beidzot ar to kārtību, kādai jāvelt kapsētās. Uh, Eiropas Savienībai, protams, ir jāņem vērā, kāds ir iegūms veicot šo skrīningu procedūru. Es domāju, ka komisija nevar un arī nevēlas pārstrādāt tik milzīgu informācijas daudzumu, tas radīs pārlieku lielu birokrātiju, Tādēļ mums vajadzētu būt pret šādu procedūru pietiekam kritiskiem. Ja mēs runājam par skrīningu procedūrām, tad ir jākoncentrēs galvenokārt uz dalību valstu likumdošanu, nevis pilnīgi tā rūpīgi burtu pa burtam jāizvērtē katra regula, jo tas nekalpo galvenajam mērķim. Paldies! Dārgie kolēģi! Lūkšu visus, kas norādīja, ka grib izteikties, to izdarīt vēlreiz. Nedaudz neizdevās šeit visus atzīmēt. Konstants Vēvārs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī mūsu referentei par atzinumu sagatavošanu. Es varu piekrist Rūlas kundzei, mums patiešām vajadzētu rūpīgi izvērtīt, eh, cik daudz birokrātijas mēs varam pieļaut un eh, kurā vietā šī birokrātija vai papildus uzdevumi nozīmē arī pievienoto vērtību. Bet vajadzētu arī atbrīvoties no tā, kas nav akūti nepieciešams. Es vēlējos jūsu uzmanību pievērst ceturtajam punktam, ja mēs runājam par pārvaldību. Nu, man jāpadomā par to, kas notiek arī manā dalību valstī, tātad domājot par pašvaldību uh, uzdevumiem, uh, ievērot daudzvalodību, nu īsti tas nav iespējams, tas nav realizējams. Ļot, tas ļoti skaisti izklausās, uh, ļoti skaisti izstās uz papīra, varbūt mēs varētu šeit uh, pateikt, ka mēs vērtētu atzinīgi faktu, ja varbūt lielākās pašvaldībās vai administrācijās cilvēki runātu vairākās valodās, bet to ieviest pilnīgi visās iestādēs būtu vienkārši utopija. Varbūt mēs to vienkārši varētu definēt savādāk, mēs varētu to varbūt definēt kā tādu ieteikumu. Uh, Eh, pamudinājumu, ka ņemot vērā globalizāciju būtu ļoti labi, ja ierēģi runātu arī citās valodās, bet to norādīt kā absolūtu prasību nebūtu prātīgi. Tādēļ varbūt vajadzētu padomāt par atbilstošiem grozījumiem. Paldies! Elizabeth Šrēter, ā, jūs nevēlaties izteikties. No other, uh... Labi, tātad es saprotu, ka šobrīd neviens negrib vairs izteikties. Nē, tomēr ir lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze. Vēlējos eh, atvainoties, ka esmu ieradusies ar nokavēšanos. Eh, es eh, piedalījos balsojumā kultūras komitejā kā tautas partijas grupas referente. Vēlējos pateikties arī Husmēnaus kundzei par sagatavotu atzinumu, bet vēlējos arī papildināt to, ko teica Krēlas kundze. Proti, ja mēs runājam par daudzvalodību viens pieturs aģentūrās Mums vajadzētu skaidri un gaiši noteikt, kas tiek pieprasīts, un ja mēs uzstādām šādas prasības, ir jārunā par vismaz vienas svešvalodas prasmi, un eh, šeit varētu runāt par angļu valodu, bet mēs eh, uz mēs nevaram to pieprasīt pilnīgi visās pārvaldības struktūrās. Varbūt tādā ideālākajā variantā par to varētu runāt viens pieturs aģentūrās, jo pilnīgi katrā pat vismazākajā iestādē struktūra vienībā runāt daudzāk, vairākās valodās, tas vienkārši nav īstenojami. Tādēļ e, trīs e, piedāvāto oficiālo valodu vietā Mums vairāk vajadzētu runāt par to, e, ka ir jārunā tajās valodās, kas tiek runāts kaimiņu valstīs. Tātad, piemēram, e, dzimtā valoda, angļu valoda kā startautiska izmantojama valoda, un, piemēram, es arī dzīvoju uh, robeža apgabalā, un tad uh, tur iestādēs varētu runāt vai nu nīderlandiski vai franciski, ņemot vērā valsts, ar ko robežojas uh, mana dzimtā puse. Uh, bet eh, tā labi vai prātīgi eh, būtu padomāt arī par vienkāršošanu un uzlabojumu ieviešanu. Un eh, tā tad runāt par dzimtās valodas prasmi, par angļu valodas prasmi, jo es, protams, arī esmu guvusi zinām pieredzi, ka angļu valoda ir kļuvusi par tādu gan rīzlingu franku, tieksim, komercpraksē. Un, ja mēs runājam par paziņošanu ja tiek uh, veikts kāds izmaiņas, ja tiek veikts izmaiņas, piemēram, pašvaldību nacionālajā vai valsts līmenī, uh, iestādēm ir pienākums uh, izsludināt šādu paziņošanas procedūru, bet tas, protams, nozīmē milzīgu birokrātiju. Tad, kad pakalpojumu direktīva tika īstenota, Vācijā šī paziņošana tika veikta ļoti lielā mērogā un mm, tika veikta arī pētījumi, bet ja mēs runājam par to, kas notiek eh, administrācijās katrā mazā struktūra vienībā iestādē un ja, eh, par katru mazāko izmaiņu eh, ir tagad jāziņo un pastāv šādi pienākumi, tas vienkārši ir neiespējami. Un, ja komisija ir jāinformē par uh, pilnīgi katru detaļu, tas vienkārši nav iespējams, tādēļ mums vajadzētu padomāt par efektīvāku procedūru izmantošanu. Paldies! Uh, Lielas paldies. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Johims Celers, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vēlējos jums atgādināt to, ka mēs īstenībā esam nedaudz uh, atpalikuši no pašreizējās attīstības, jo uh, pakalpojumu direktīvai vajadzēja tikt īstenotai jau ar 2010. gadu 1. janvāru ar visām no tā izrietošajām sekām. Uh, Tādēļ vēlējos pavaicāt, kas tad īsti noticis dalību valstīs. Jo īstenībā mēs tagad iejaucamies jau notiekošā procedūrā. Vai ir paredzēta vēl kaut kāda saskaņošana, piemērošana, vai būs kaut kādas izmaiņas, grozījumi, modifikācijas? jo mums taču arī ir pietiekami daudz eh, partneru, ar kuriem sazināties dalību valstīs. Mēs no viņiem varam uzzināt, kas ir noticis un cik tālu darbs ir pavazie, pavirzījies. Eh, pašvaldībās un reģionos patiešām bija jāveic milzīgs darbs, lai vispār pakalpojumu direktīvu varētu kaut kādā veidā transponēt un lai tā būtu reāli izmantojama. Es nezinu, kas ir noticis jau visās 27 dalību valstīs. Tādēļ mums noteikti vajadzētu palauzīt galvu par to, vai mēs vēlamies uzvilkt vēl šādu papildus nastu reģioniem un arī pašvaldībām, jo tām jau tā pietiek darba. Eh, Šreters kundze teica, ka viņa ir eh, izteikusies par šo ziņojumu, bet mums noteikti vajadzētu apvienot teoriju un praksi, un vairāk kolēģi jau šādā veidā izteicās. Paldies! Paldies! Rūlas kundze vēlēs izteikties. Skans, skans. Paldies! Es varu izteikties ļoti lakoniski. Ziņojums tika izstrādāts iekšējā tirgus komitejā, un tad ja mums ir jārunā par direktīvu īstenošanu dalību valstīs, mēs apmēram uh, ceturksni vai eh, pusgadu pēc direktīvas ieviešanas izvērtējam sasniegto progresu. Gebhārds kundze par to bija atbildīga IMCO komitejā un eh, mūsu komiteja tagad sagatavo atzinumu. Jā, direktīva ir jau tikusi īstenota un tagad mēs vēlamies konstatēt, kā ar kādām problēmām dalībvalsts ir saskārušās, vai problēmas radās galvenokārt tādēļ, ka varbūt likumdošanā bija kādas problēmas, vai arī dalībvalstu kapacitāte nebija pietiekami liela. Uh, Un es jau pašā sākumā minēju, ka ir šie patiešām ļoti pamatīgie un apjomīgie skrīninga procesi, un ja tos dalību valstis mēģinās īstenot par visiem 100%, tas radīs tik milzīgu birokrātisko burbuli, ka neviens vispār nebūs ieguvējis, tas visiem tikai sasaistīs rokas. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties par tikai paša nepieciešamākā uh, Um, darba sloga veikšanu, tātad, uh, ja mēs runājam par īstenošanu reģionu un valstu līmenī, bet uh, nemēģinām iejaukties pilnīgi visu administratīvo struktūru vienību um, darba veikšanas detaļās. Paldies, paldies, ja es pareizi sapratu, mēs varam uh, beigt debates. Vai Husmēnos kundze vēlēs izteikties vēl? Jā, paldies, priekšstādātājs kundze. Es pateicos kolēģiem par jūsu idejām un ierosinājumiem. Man jau ir bijusi viedokļa apmaiņa ar dažiem no jums pirms šīs sanāksmes. Tas bija pēdējo dažu nedēļu laikā. Un es uzskatu, ka ņemot vērā termiņu grozījumu iesniegšanai, jo īpaši ēnu referentiem būs iespējams nākt klajā ar tādiem priekšlikumiem, lai galīgais projekts būtu uh, pieņemams visiem un pietiekoši labs. Es savā ievadā sacīju, ka daži no grozīmēm jau tika iekļauti pirmajā projektā. Uh, Un es uzskatu, kā arī citi, kas šeit izskanēja, atradīs savu vietu pēdējā, mm, pēdējā versijā, jo īpaši Vācu delegācijas ierosinātie grozījumi. Lielas paldies, saka Hubners kundze. IMKO ir atlikusi uz vēlāku laiku šo. Uh, projektu iespējams janvāris, tad, tad būtu nākošais uh, datums, bet varbūt tad uh, oktobrī mēs to varētu sagatavot nākošajai stadijai. Un tad arī tiktu paziņots grozījuma iesniegšanas termiņš. Katrā ziņā liels paldies par šo viedokļu apmaiņu. Uh, tad uh, Husmenovs kundze tiksies ar ēnu referentiem, tad, lai panāktu vienošanos, un līdz ar to mēs slēdzam šo darba kārtības punktu. Un tagad mēs varam pārēt atpakaļ pie desmitā punkta. Jans Olsons ir arī Eiropas ekonomikas un sociālā lietu komitejas referents um, ziņojumā, kas tika eh, izdarīts uh, Eiropas komisijas uzdevumā par efektīvu partnerību kohēzijas politikā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, Hībners kundze, Sakolson kungs, labrīt visi. Es tiešām esmu pagodināts būt jūsu vidū šorīt un es labprāt sniegšu informāciju par Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejas eh, ziņojumu. Man te ir eh, slaidi, es ceru, ka jums būs iespēja tos redzēt. Hībneres kundze un eh, Špītlas kungs no iepriekšējās komisijas, kas arī bija, kas bija atbildīgs par šo jomu, bija lūguši mani sagatavot šo ziņojumu. Jums, Ugnēs, mums nav jāatvainojas, nē. Un te bija runa par partnerības principa pārbaudu izskatīšanu. Un tas bija īpaši svarīgs, ka bija runa par privātajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistīs sociālajā ekonomikā un citiem. Te bija jāatrod labākie prakses paraugi, kas balstās uz partnerības principu, jo tad šie labās prakses paraugi varētu palīdzēt arī komisijai likt pamatus nākotnes kohēzijas politikai. Un tā varētu uzlabot partnerības principu. Te bija runa par to, ka arī mums no savas puses bija jāpārliecina dalību valstis par to, cik svarīga ir partnerība. Un mēs sagatavojam diezgan svarīgu atzinumu, jo te bija daudz ieguldījumu no reģioniem, no konkrētiem vietām, no sociālajām, ekonomiskajām organizācijām visā Eiropā. Tātad mēs darbojamies daudzās dalībvalstīs. Es varētu sacīt, ka šis atzinums tika sagatavots partnerībā ar daudziem, daudzām citām iesaistītām pusēm. Tas e, šeit, e, protams, ir kaut kas, par ko jūs daudzreiz esat spriedoši. Jūs zināt, kāpēc partnerība ir svarīga. Un pavisam īsi es varētu sacīt, ka te ir runa par īstenu ziļu partnerību, kas var lielā mērā uzlabot kohēzijas politikas efektivitāti. Šeit jābūt ilgtermiņa ilgstošai, tātad partnerībai, iesaistot arī part, privātos partnerus, jāļauj viņiem iesaistīties un būt aktīviem kohēzijas politikā. Partnerības princips eh, nozīmē arī to, ka vietējiem, vietējās iesaistītās puses eh, var atbildēt, reaģēt daudz efektīvākā, efektīvākā veidā. Tas uh, rada acīm redzamu saikni starp Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem. Un tas ir arī uh, svarīgs Eiropas Savienības princips, ka Eiropas Savienība uh, atainojas uz vietām dalībvalstīs. Un eh, īstena partnerība arī visām iesaistītajām pusēm ļauj gūt lielākus panākumus. Nu tad kam būtu jāmainās? Es te izdarīju tādu sākotnējo secinājumus savā ziņojumā. Es izmēju, ka 11. pāns vispārējā regulā būtu jāgroza. Te ir runa par partnerības principu šai pāntā. Komiteja uzskata, ka tajā ir pārāk daudz manevra telpas dalībvalstu interpretācijām attiecībā uz partnerības principu. Un mēs esam mūsu ziņojumā ierosinājuši, lai tiktu mainīts teksts 11. pantā Un otrs secinājums bija tāds, ka komisijas lomai būtu jābūt aktīvākai, redzamākai attiecībā uz partnerības principu. Un tā kā tobrīd komisija tika uzskatīta par tādu kā auditoru, kas pārbauda lietas, nevis kā tiešām uh, pašas politikas veidotāji, kā tika uzskatīts agrāk. Un trešais secinājums ir tāds, ka dalībvalsts attieksme būtu jāmaina, un tas jau īpaši attiecināms uz labās prakses paraugu izplatīšanu. Tas varētu kļūt par ļoti svarīgu instrumentu kohēzijas politikā. Kā zināms, lai varētu dejot, vajadzīgi divi dejotāji Un tad tas būtu arī princips, ka šeit būtu piemērojams attiecībās partnerības princips. Un vēl secinājums būtu tāds, ka jāizmanto tehniskie un citi resursi, lai palielinātu savu kapacitātu, sadarbības iespējas ar partneriem. Un no nacionālajām, tā dalībvarstu organizācijām es secināju, ka šī spēju vairošana ir svarīgs princips partnerībai. Un visbeidzot, ir acīmredzama saikne starp to, kā veidotas programmas un partnerību. Ja programma ir vairāk virzīta, jo, jo tā ir vairāk virzīta uz mērķi, jo lielāka iespēja ir izveidot attiecīgu partnerību, kas tad var kļūt par svarīgu faktoru. Un nākošais slaids. Kā jau es sacīju sākumā, mūsu atzinumam jābalstās uz labas prakses pieraugiem. Mums ir labas, daudz labu prakses pier, paraugu. Taču eh, es gribētu jums minēt dažas no šiem paraugiem. Anglija ir ļoti labs paraugs. Uh, jo tur partnerība ir sistemātiska, tāda labi darbojas vietējā līmenī. Tā ir vispār daļa no apvienotās karalistes uh, reģionālās politikas struktūras. Un vēl tāda vienreizēja prakse ir Spānijas operatīvā programma sociālajai iekļaušanai. Un uh, to tā tad uh, ir izveidojuši un vada paši partneri. Un tad eh, trešais labais piemērs ir eh, no Dienvidu Itālijas, te arī bija runa par uh, iespēju vairošanu. Nākošais slaids ir miera programma, kurā ir iesaistīta vietējā partnerība visos līmeņos. Ziemeļīrijā tas arī ļoti svarīgi. Meklenburga un Priekšpomerānija, tur arī integrētās politikas, kurās partnerība ir pamats reģionālajai attīstībai, iesaistot visus fondus, arī kultūras un reģionālās attīstības fondu, uh, decentralizētā um, Eiropas sociālā fonda vadība, te ir arī labi paraugi no Austrijas, interesanti piemēri. Īpaši tas darbojas 80. gadu beigās, taču turpinājās Austrijā. Globālie granti ir izrādījušies ļoti efektīvi. Te ir mm, paraugs no Toskānas, Itālijā. Te sociālā politika darbojas kopā ar arotbiedrībām. Un tas viss sāks no mazajiem, pavisam maziem mikro uzņēmumiem. un e, te rezultāti bija ļoti labi tehniskā. Tehniskais atbalsts nevalstiskiem e, organizācijām vai te būtu runa par ceļu, būvniecību vai, vai citām lietām Sloveniju, starp Sloveniju un Velsu, un vēl arī darba grupas Polijā. E, dec te runa par de decentralizētu pārvaldību un uh, par reģionālo attīstību. Arī tur partneriem ir ļoti liela iespēja pieņemt lēmumu šajās darba grupās. Vēl man būtu, protams, jāpiemina paši vadītāji, bet uh, man nav slaida par to. Nākošais slaids ir par Eiropas ekonomikas sociālā lietu komitejas ieteikumiem. Tātad ir jāizveido minimālais prasību kopums partnerībai 11. pants, protams, ir eh, viens no tādiem pamatiem, taču mums būtu arī jāizstrādā Eiropas labās eh, prakses rīcības plānu. Mums ir vadlīnijas, eh, kas dalībvalstīm būtu jāievēro, vai vismaz tas būtu jāpiemina dalībvalstīm saistībā ar labās prakses kodeksu. Un tad tā varētu virzīt tālāk šo partnerības principu. Tā tad vēl arī ir svarīgi, kā jūs pieminēja, ir uh, partnerības uh, principa sekmēšanai ir uh, iespēju labāka izveide un kapacitātes pieaugšana. Un mēs arī lūdzam uh, kopienas institīvas, lai tās paplašinātu uh, šo te dimensiju visās dalībvalstīs. Dažās tā situācija labāk, dažās sliktāk. Vēl secinājums ir tātad maksājumu un procedūru vienkāršošana. Tas būtībā attiec uz visām dalībvalstīm, visām iesaistītajām pusēm. Tur ir pārāk ilgstošas tās procedūras. Uh, pārāk ilgi jāgaida, līdz šie maksājumi tiešām sasniedz to adresātu. Tātad galvenais vārds šeit būtu vienkāršošana. Un es domāju, tas arī varētu būt saistīts ar uh, programmēšanas struktūru. Un vēl mēs ierosinājam, lai tie reģioni, kam ir laba partnerība, izveidotu labās prakses tīklu. Un vispēdējais slaids, te tā tad ir dažas domas laika periodam pēc 2013. gada. Un te ir runa par to, ko tiešām privātā partnerība gribētu redzēt laikam pēc 2013. gada. Tad būtu vēlams uh, programmas, kas integrētu visus struktūrālos fondus, uh, labi uh, virzītas uz mērķi operacionālās programmas, ka te būtu ņemtas, ņemta vēl ar vērā geogrāfija, konkrētie uzdevumi, kopienas institīvas, kā jau es sacīju, vietējā attīstība, kas iesaistītu vietējos privātos eh, partnerus, jo viņi nākošajās programmēšanas kārtā grib pildīt svarīgu lomu, protams, sociālā iekļaušana inovācija, kas arī ir ļoti nepieciešama, īpaši zināmos sektoros globālie granti varētu būt ļoti efektīvs instruments, ja tie tiek uh, attiecīgi izmantoti kapacitātes vairošanā. Un arī tehniskā palīdzība. Paldies! Liels paldies! Gribētu tagad dot vārdu kolēģiem, uzdot jautājumus un uzsākt diskusijas. Kortes Lastra kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Esmu gan pārliecināts, ka, ka šis dokuments ir ļoti svarīgs, un arī pārējie kolēģi par to izteiksies. Vēlētos pilnībā pievienoties um, tai galvenajai domai, kas ir izklāstīta šajā dokumentā. Šeit ir iekļauts daudzas ļoti interesantas idejas. Mm -hmm jo īpaši saistībā ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, uh, kas ir ļoti būtisks aspekts labā finansējuma pārvaldībā, tādēļ vēlētos atbalstīt šo ideju. Arī visi tehniskā atbalsta pasākumi ir ļoti būtiski instrumenti, tādēļ nepieciešams turpināt tos attīstīt, jo pilsoniskajai sabiedrībai ir jābūt tādā lomā, lai varētu sniegt savu ieguldījumu šajos projektos un padarīt tos efektīvākus. Šis atzinums ir ļoti veiksmīgs tādā ziņā, ka tā mērķis ir uzlabot uh, pārvaldību. Un, ja mēs patiešām iesaistām sabiedrību šajos procesos, tādējādi mēs varam uh, reālā līmenī atrisināt problēmas, lai uh, panāktu arī reāli īstenojumus risinājumus. Kā jau es um, minēju, tad ir ļoti daudz lietu, ko varam no šī atzinuma mācīties. Un gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Mūsu dalībvalstīs tiek izmantotas dažādas darba metodes, ir dažādi veidi, kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību vai asociācijas um, šajā sadarbībā. Tādēļ varbūt rodas jautājums, varbūt mums vajadzētu kopēju vispārīgu principu apkopojumu, nu to var arī nosaukt par labāko, labo praksi. Pie tā mums vajadzētu strādāt, lai veicinātu uh, uh, harmonizētu pieeju pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai. Kā jau uh, šeit ir arī minēts, tad komisijai būtu daudz aktīvāk jāīsteno atlases kritērija. Es domāju, ka mēs visi varam atzīt, ka tā ir ļoti svarīga, svarīgs aspekts. Un nobeigumā gribētu tikai apsveikt jūs Šis dokuments ir patiešām ļoti vērtīgs un atbalstīsim visus jūsu priekšlikumus, jo īpaši attiecībā uz um, šo tīkla izveidi, jo ir, tas ir neapšaubāmi, ka ir jānotiek labās prakses apmaiņai un labās prakses piemēriem būtu jābūt pieejamiem visiem reģioniem. Šis atzinums ir milzīgs progress saistībā ar kohēzijas politiku nobeigumā gribētu teikt, ka, protams, mēs jau tagad mēģinam cik vien iespējams pietuvināties un palīdzēt pilsoņiem un iesaistīt viņus um, šajos procesos, bet es domāju, ka ja mēs izmantojam arī kohēzijas politiku, tas ir milzīgs progress. Tādēļ vēlreiz gribētu pateikties par šo ļoti noderīgo atzinumu. Paldies, saka priekšsādātāja Elizabetei Šrederei būs vārds pēc tam. Elī Koro un Šān Kenī. Varbūt, uh, ja pārējie, kas grib izteikties, lūdzu piesakieties, bet tagad vārds Elizabetei Šēderei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentam. Mums jau pirms kādu laiciņu bija iespēja ļoti intensīvi diskutēt par jautājumu. Tā bija atvērtās dienas Open Days pasākums, un tad jau mums bija iespēja par to visu apspriesties, un man ir trīs konkrēti jautājumi. Pirmais. Alsonkungs, jūs teicāt, ka 11. pāntā Eh, ir iespējami uzlabojumi. Tas ir jāuzlabo. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, eh, ko te īsti varētu formulēt no jauna, ko varētu uzlabot. It sevišķi ņemot vērā pausto domu. Otrām kārtām. Olsonkungs, jūs eh, bildāt, ka varētu ieviest maksājumu vienkāršošanu, lai varētu veicināt labākas partnerattiecības. Protams, tas ir saistīts arī ar kontroli, un nevienam nav noslēpums, ka komisija vēlas uh, veikt tādu uh, centralizāciju, un tādēļ mēs vēlējamies uh, dzirdēt, kādas ir lielākās problēmas, lai arī mēs, veicot savu darba daļu, varētu labāk formulēt, izkristalizēt savus argumentus, sarunājoties ar komisiju. Paldies, un, un vēl trešais jautājums bija par tīkliem. Jūs varbūt varētu labāk to atspūgot, Rožē, kungs, lūdzu. Uj. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ziņotāji kungs, es gribētu izteikties par uh, invalīdiem. Es uzskatu, ka Šī sabiedrības daļa ir tā, kurai visvairāk nepieciešama solidaritāte, bet bieži vien šī solidaritāte tiek nodrošināta ar lab labdarības organizāciju un brīvprātīgo rokām, kam pašiem ir nepieciešama palīdzība. Un tāpēc es varu tikai uzteikt viņu labo darbu un labprātīgo labo gribu šīm organizācijām, šiem cilvēkiem ir vajadzīgi finanšu palīdzības līdzekļi, taču arī tehniskie līdzekļi, lai varētu nodrošināt šo asociāciju labu darbu. Asociācijām ir nepieciešama laba darbība, tad, kad tās, jo īpaši tad, kad tās saņem valsts eh, līdzekļus, te ir ļoti stingri noteikumi, kas bieži vien uh, ierobežo šo asociāciju darbību. Es zinu, ka Eiropas ekonomikas sociāla lieta komiteja darbojas gan finanšu jomā, gan arī tehniskās palīdzības sniegšanā, bet es gribētu jums uzdot jautājumu, Alson kungs, kā plašākai sabiedrībai darīt zinām Eiropas ekonomikas un sociāla lietu komitejas darbības jums, jo īpaši attiecībā uz invalīdu vajadzībām. Paldies! Paldies, Šuns Kelīs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka visi saprātīgi cilvēki varētu piekrist tam, eh, ko sacīja mm, savā prezentācijā Olsona kungs. Protams, eh, Eiropas eh, rīcības kods, maksājumu vienkāršošana ir mūsu visu augstākā vēlme, bet jautājums ir šāds, kā mēs to varētu panākt. Iepriekšējās diskusijās, arī šajās diskusijās mēs vienmēr runājam par vienkāršošanu. Arī Barozo kungs to ir pieminējis vairākas reizes savās uzrunās. Un te uh, bija runa par 25% administratīvā sloga samazināšanu, tas, protams, ir uzteicam, bet kā mēs to panāksim, kurš to darīs? te uh, ir bijuši ļoti plaši projekti, uh, bet tas viss vēl atkal prasa daudz laika tos sagatavot. Iepriekšējie runātāji minēja par nepieciešamību secināt, kur ir šie lielie bloki, šīs barjeras, šie šēršļi, vai tā ir komisijas vaina, vai varbūt mēs esam pārāk entuziastiski. Varbūt mēs varētu izveidot to lietu sarakstu, kas uh, viena pēc otras ir izdarāms, lai sasniegtu šo mazāk ad administratīvā sloga mērķi. Un varbūt tad jūs varētu sniegt šo labo piemēru Eiropai. Un tad uh, tās lēmumi būs daudz uh, populārāk un efektīvāk nekā tie ir tagad. Liels paldies, saka Hībners kundze. Es domāju, Olsan kungs, mēs lūgsim jums tagad sniegt atbildes komentēt. Lūdzu. Paldies par to, ka jūs atbalstāt šo atzinumu. Hibners kundze pārtrauc, vēl ir vēl viens cilvēks, kas grib izteikties. Es atvainojos, saka Nikonis kundze. Es atvainojos, ka es aizkavējos ar pieteikšanos. Eh, jā, jūs izteicāties par eh, Eiropas procedūru vienkāršošanu šodien. Eh, saistību izmantošana ir ļoti zemā līmenī visām dalību valstīm. Un es domāju, ka tas tiešām rada pamatu bažām. Es negribētu, ka slikta šo struktūru fondu izmantošana liek apšaubīt vispār visu to projektu. Es domāju, ka tad, ja šie, šīs saistības varētu izmantot labāk, tad, eh, ja tās netiek pietiekoši izmantotas, ir tieši tāpēc, ka procedūra ir sarežģīta. Katrai finanšu programmai varētu eh, tiek mainīta procedūra, un es arī, es domāju, ka arī tas lielā mērā sarežģīja šo situāciju. Spēles noteikumi uh, ir atšķirīgi. Katreiz, kad tiek mainīti noteikumi, atkal tiek radīts jauns administratīvais sloks. Dažkārt eh, vēlēdamies eh, šo procedūru vienkāršot, mēs to tikai vēl vairāk sarežģījam. Un es nezinu, vai es izteicos pietiekoši skaidri, bet ir jā, jāskatās ilgtermiņā. Mums ir jādomā Kāda varētu būt procedūra, vienkāršot procedūru, ņemot vērā tādu, to procedūru, kas mums jau ir bijuši spēkā, un lai mēs tādā veidā nodrošinātu, ka tā ilgi pastāv, ka tā nav atkal jāmaina. Paldies! Paldies, Alsan kungs, jums ir iespēja izteikties. Paldies, saka Alsan kungs, tad es atbildēšu uz jautājumiem. 11. pants manā atzinumā ir ierosināts izmaiņas 11. pantā, un jūs redzēsiet šī atzinuma beigās, pēdējā daļā ir minēts, kas konkrēti tur būtu maināms. Šis pants būtu jāpārveido tā, lai tā vietā, kur ir minēts e, saskaņā ar pašreizējām praksēm, noteikumiem, varētu būt e, pamatojoties uz vienošanos ar partneriem. Un vēl es ierosināju dažas izmaiņas otrajā punktā. Un te es rakstīju tā, komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm sākt iniciatīvas, kas paredzētas, lai izveidot jaunas vadlīnijas un lai mainītu labākās prakses piera, paraugus no novērtējuma periodiem. Es te paņēmu līguma teikumu, kur eh, līgumā runāts par atklāto koordinācijas metodu. Es uzskatu, ka komisija un dalībvalsts varētu izmantot šo te atklāto koordinācijas metodi partnerības principa stiprināšanai Es domāju, tā būtu viena iespēja. Un vēl es arī saku komisijai, būtu jāsadarbojas ar iesaistītām pusēm, izveidojot Eiropas partnerības rīcības kodeksu. Es domāju, ka labās rīcības kodeks būtu labs pamats partnerības vairošanai. Tas tad būtu attiecībā uz 11. pantu. Un runājot par šo labo paraugu tīklu, Es domāju, tad eh, tie, kam šāda zināšanas ir, varētu izveidot šādu tīklu un parādīt citiem, kā partnerība ir veicināma un tad izplatīt šo labo paraugu tālāk Eiropas Savienībā. Es arī reģionālās attīstības komitejai ierosināšu strādāt pie šīm iniciatīvām. Un runājot par vienkāršošanu, daudzi Kelijs kungs un Šreiders kundze par to runāja. Uh, un Akonī kundze. Vienmēr šis jautājums par to, ka ir sarežģītas administratīvas finanšu procedūras, kas bremzē struktūrālo fondu izmantošanu. Šādās, šādās debatēs, ka cilvēkiem līdz ar to negribas izmantot šis fonds, jo tur ir pārāk daudz visu to administratīvo procedūru. Viens no risinājumiem, te es nerunāšu par milzīgu vienkāršošanas procedūru attiecībās mazatīvām lietām, varētu, ir tāds, ka varētu ievies globālos grantus, vispārējos uh, finansējums mazajiem proģi, projektiem. Un tad varētu būt kāda starpnieku organizācija, globālo grantu, jeb šo te vispārējo finansējumu organizāciju, kas palīdzētu ar šo, šo piešķīrumu maziem projektiem. Un vēl kontrolas būtu jāpadara saprātīgāks. Avans finansējumam būtu jābūt atbilstošam Uh, vajadzībām, jo īpaši tas attiec uz uh, mazajām, yes, uz mazajiem partneriem, tiem, kam nav liela līdzekļu. Mm, tātad uh, avans maksāju metodas attiecībā struktūrāliem fondiem arī būtu maināms. Organizācijas, kas pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus, sociālās ekonomikas, uzņēmums un nevalstiskās organizācijas. Tām būtu katrā ziņā jāpiešķir lielāka loma partnerības veicināšanā. Tās varētu zināt, kas būtu maināms. Runājot par invalīdiem, ja par to, kā struktūrālie fondi varētu nonākt uh, uh, līdz uh, sabiedrības apziņai, kā invalīdi un eh, citas mazai sargātās sabiedrības grupas varētu gūt no tiem labumu. Es te pieminēju vienu labu piemēru operacionālā programma Spānijā. To vada OMSE fonds un uh, iesaistīts arī citas privātas organizācijas fondi Spānijā. OMSE ir fonds, kas. Uh, tiešām nodarbojas ar invalīdiem. Un šādā veidā tad tiek izveidot tieša saikne starp invalīdiem un struktūrālajiem fondiem, jo tur pastāv operacionāla rīcības programma. Jūs arī to varētu izveidot, tas nav tik grūti, to varētu izveidot arī citās valstīs. Un es domāju, tieši tāpēc ir nepieciešams decentralizēt operacionālās brīcības programmas, lai tās būtu plašāk pazīstamas sabiedrībā, tiktu apspriestas vietējā līmenī. Jo, kā jau es sacīju, kohēzijas politika ir Eiropas Savienības un tās pilsoņu tikšanās vieta. Un te ir vairāki instrumenti pieejami - partnerība, informācijas kampaņas, dažādas politikas, kas tiešām var palīdzēt pilsoņiem to vajadzībās. Un operacionālās programmas būtu viens no risinājumiem. Un vēl, vispēcot, es gribētu sacīt, ka ir ļoti labi paraugi tehniskajai palīdzībai tehniskajam atbalstam nevalstiskam organizācijai. Es jau pieminēju Sloveniju un Velsu savā prezentācijā, bet arī Vācijā tādas ir. Ir nepārprotam saikni starp organizācijām, kas saņem tehnisko atbalstu, lai varētu labāk izmantot struktūrālos fondus viņu reģionos un valstīs. Un eh, tie ir labi paraugi šajās valstīs, kā to var darīt. Tātad tehniskā, tehniskais atbalsts un kapacitātes eh, stiprināšana nevalstiskām organizācijām. Paldies! Liels paldies, Olsena kungs! Gribētu pateikties uh, par jūsu darbu. Es domāju, gan šis atzinums kopumā, gan arī tā prezentācija mums ļoti palīdzēs darbā arī ar jauno likumdošanas paketu. Jo domāju, ka mēs visi, vairums no mums, uh, atbalstītu šādas bottom-up tipa iniciatīvas. Un mēs patiešām ceram, ka būs tātad šāda iniciatīva, kas uh, būs noderīga visā Eiropā, un tas patiešām uzlabot situāciju arī reģionālās politikas kontekstā. Bet personīgi gribētu jums piekrist, ka kapacitātes veicināšana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo es atceros daudzus gadījumus, uh, kad um, tātad partneri it kā vēlētos sadarboties, bet beidzot viņiem ir iespēja izmantot šīs piedāvātās um, iespējas. Tātad tiek um, stiprināta kapacitāte, lai viņi no savas puses varētu sniegt ieguldījumu. Gribētu vēlreiz pateikties par šo um, jūsu priekšlikumu, cik es saprotu, tad arī uh, dosties pie komisijas, izklāstīt savu viedokli un domāju, ka tas noderēs arī viņiem. Lielas paldies! Uh, Kolēģi, tagad varam pāriet pie 12. punkta. Žans Pols Besē ir pie mums, cik es noprotu, jau ieradies. Un tas nozīmē, ka tā tad uh, 12. punkts IKP un ne tikai progresa novērtējums mainīgā pasaulē. Tagad došu vārdu Besei kungam, kas ir referents šim konkrētajam atzinumam. Un, protams, tad dosim vārdu kolēģiem, kas gribēs izteikties. Lūdzu, jums vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Dārgie kolēģi, es gribētu vērst jūtu, jūs uzmanību uz atzinuma nozīmi Šis atzinums mums ir jāsniedz par komisijas priekšlikumu. Par priekšlikumu paziņojumu. Te būtu runa par progresa rādītājiem, par instrumentiem, kā noteikt progresu. Te nav runa par tehnisku ierosinājumu, te arī nav runa par eh, tīro statistiku. Tas ir politisks jautājums manā skatījumā ļoti svarīgs, jo tas nosaka, kas notiks nākotnē, kas vadīs Eiropas, eh, kā Eiropas Savienība vadīsies savās politiskajās izvēlēs, īpaši attiecībā uz kohēzijas un reģionālo komitiku. Mans ierosinātajā atzinumā tiek ierosināts atbalstīt komisijas priekšlikumu un Eurostat aktivitātes, eh, lai izveidotu um, rādītājus, kas papildinātu IKP. Tātad, lai tiktu izveidots vesels papildu instrumentu saraksts, pašreiz galvenais uh, pamats uh, šai izvēlei ir iekšzemes koprodukts. Jaunie instrumenti atainotu divas pamatnozares - vidi no vienas puses un sociālos jautājums, sociālo iekļautību, stabilitāti no otras puses. Un tie ir svarīgi jautājumi Eiropas Savienībai, jo tas skar pilnīgi visas darbības nozares. Ir jāizveido instruments, kas jau, kas ļautu labāk apzināties eh, reālo situāciju, labāk novērtēt reālo situāciju un arī ļautu izdarīt pareizāku izvēli. Tādā veidā Eiropas politika tiktu tuvināta iedzīvotāju vajadzībām, jo īpaši attiecībā uz reģionālas kohēzijas politiku. Bez šiem te labajiem instrumentiem mūsu politikas izvēle nevar būt pareiz, tā var būt tikai daļēji pareizi. Šodien mums ir tikai viens rādītājs iekšzemes koprodukts. U, pamatojoties uz to, tad tiek veidots, veidots viss politikas. Bet, lai uh, vērtētu ekonomikas izaugsmi un lai varētu labāk saprast, kā attīstās situācija, iekšzemes koprodukts tomēr uzskatāms par e, ierobežojušu rādītāju. Norāda e, tikai uz e, ekonomikas situāciju, kultūras attīstību, sabiedrības attīstībai, tas nav vienīgais rādītājs. Tātad tā ir tīri ekonomiska pieeja, kas balstās Eiropas uz iekšzemes koproduktu, kropļo reālo situāciju, neataino Eh, citus svarīgus eh, faktorus. Un līdz ar to eh, cilvēces attīstībai tas nedrīkst būt vienīgais rādītājs. IKP nedrīkst kalpot par kompasu, tāpēc es ierosinu šeit vēl papildu elementus, kas būtu jāņem vērā izvērtējot mūsu izvēlu. Te ir, piemēram, veselība, nabadzība, uh, vides, vides kvalitāte, resursu aizsardzība, ūdens, gaisa kvalitāte, pieeja pamat pakalpojumiem, piesārņotība un tā tālāk. Nesenā vēstura mums ir parādījusi to, ka bieži vien pastāv šķirkne starp sociālo integrāciju un ekonomisko attīstību, starp uh, iekšzemes koproduktu un, koproduktu un vidas aizsardzību. Mūsu zināšanas ir jāsabalansē un arī mūsu instrumenti ir jāpaplašina. Tātad iekšzemes koprodukts būs par vienu svarīgu rādītāju. Tas rādīs tātad mūsu labklājību, bet jāņem vērā otkārt arī dzīves kvalitāte, un eh, te, te būtu par pamatņēmām sociālie rādītāji. Ja mēs vēlamies eh, visaptverošāku, efektīvāku skatījumu uz eh, reģionālās kohēzijas politiku, tad mums ir jāizveido saskaņoti mēra instrumenti. Tad šie jaunie kritēji papildinātu iekšzemes koprodukta kritēriju, tā sāktos jauns posms, tiktu izveidot jauni principi reģioniem, kas var tad eh, pieprasīt reģionāla attīstības fonda līdzekļus. Un tad tā arī tiktu pareizāk klasificēti šie reģionāli nepastāv nepārvaramu tehnisku problēmu šī, šo jauno rādītāju iekļaušanai. Tā, tā ir tīri politiskā griba īstenot e, ilgtermiņa politiku, un kas, gribu jums atgādināt, ir Eiropas modeļa pamatā. Un te ir tāda trīs pamata - ekonomika, sociālā joma un vide. Paldies! Paldies, saka Hībners kundze. Dārgie kolēģi, tagad mums būs viedokļa apmaiņa. Un Mikāls Torērs ir pirmais, lūdzu. Jā, Segēda Frau Vorsitzende. Cienītā priekšstādātājs kundze, dargie kolēģi, dargās kolēģis, kā jau visie kungs nu pat pastāstīja, IKP ir visiem pieņemams kritērijs, lai varētu mērīt noteikt konkrēts valsts tautsēm, tautsēmniecības līmeni. Bet eh, tomēr no zinātnes aprindām mēs esam eh, dzirdējuši arī tādas kristi, kritiskas nostādnes, ņemot vērā šī kritērija izmantošanu. Protams, esam par to diskutējuši, bet mums, protams, ir jāpadomā arī par citiem aspektiem, pieņemot politisks lēmums. Mēs eh, IKP neizmantojam kā vienīgo kritēriju, bet Es uh, tomēr neesmu ne, e, ne pārāk eiforiski, ne pārāk optimistiski noskaņots, vai mēs patiešām varēsim izmantot citus indikātorus, eh, kas būs pietiekami labi izmērāmi un arī uzticami. Mums vajadzētu ņemt vērā divus aspektus. Pirmām kārtām eh, zinātnieki mēģina visu konkretizēt, eh, viņi mēģina izprast, vai šie indikatori, kas ir jāizmanto, ir arī attiecīgi izmērāmi, analizējami. Un es esmu visai skeptiski noskaņots, nu kā tad jūs varat eh, izmērīt laimi, kā jūs varat izmērīt dzīves kvalitāti. Ir zinātnieki, kas mēģina noteikt, kas tad īsti ir laime un bieži vien laime ir visai maz saistīta gan ar uh, maksājumiem, gan ar uh, cilvēku ienākumiem. Mēs šeit runājam par finansējumu, par uh, skaitļiem, par ekonomiku, un mums varbūt nevajadzētu visus šos subjektīvos aspektus, kritērijus saistīt ar kaut kādiem monetāriem aspektiem. Tādēļ, ja mēs runājam par monetāriem aspektiem, te arī ir attiecīgi jāanalizē, balstoties uz monetāriem principiem. Un, ņemot vērā savu gūto pieredzi, es vēlējos eh, jūs brīdināt, es kādreiz biju arī pilsētas mērs, un mums eh, nevajadzētu atteikties no IKP kā no indikātoru, jo tas līdz šim ir sev pietiekami labi pierādījis praksē, īsti nezinot, ko mēs varētu piedāvāt vietā. Bādenes Virtenbergs pavalsts eh, ekonomikas ministrija sāk izmantot jaunus kritērijus, sadalot eh, dažādas nacionālās eh, atbalsta programmas. Bādenē Virtenbergā pēkšņi Eh, tika izmantots tāds indikators kā darba vietu pieaugums, bet eh, cilvēki nedomāja, eh, cik kvalitatīvs ir šīs darba vietas. Tātad tika mērīti tikai kaili cipari. Un uh, pēc tam uh, radās tādi visai sagrozīti rādītāji, jo citās reģionos varbūt tika radītas arī jaunas darba vietas, kvalitatīvākas, bet tās nebija tik daudz skaitlīgākas. Tālāk vēl viens indikators tika mērināts, mērīts eh, pieteikto patentu skaits, bet netika mērīts tas, kādā veidā būtu uzlabojusies konkrēti cilvēku dzīves kvalitāte. Līdz ar to tas bija ļoti nesistemātisks princips, kā mērīt šo cilvēku dzīves kvalitāti. Tādēļ mums ir jāpadomā par vairāku aspektu, vairāku indikātoru apvienojumu. Un kas notiek zinātnē, mēģināt to visu tā ļoti eh, rafinēti eh, izmērīt, mēs eh, varētu jau sevi praksē pierādījušos kritērijus nomainīt pret kaut ko jaunu, kas īstenībā nebūs nekas labāks. Tā tad uh, mēs uh, atvērsim šo Pandoras lādi, sāksies patvaļa, un tas nepie kā nenovedīs, nepie kā labi nenovedīs. Tā tad eh, ir šīs uh, diskusijas zinātnieku aprindās, uh, kuri tad ir tie īstie indikātori, kā var novērtēt progresu, uh, bet mums noteikti vajadzētu palauzīt galvu par to, ko mēs varētu panākt, un es domāju, ka mums noteikti vajadzētu organizēt arī ekspertu uzklausīšanu, pirms mēs vispār pieņemam konkrētus politiskos lēmumus un pasakam, ka šo IKP indikātoru mēs vēlamies vispār svītrot. Paldies! Uh, Paldies! Suzāna Božē, lūdzu. Uh, Takže vážení kolegové, já jsem si um, eh, ze zájmem vyslechla vlastně tento. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es patiešām ļoti uzmanīgi klausījos kolēģi izteikumos, un ja mēs runājam par IKP kā indikātoru izmantošanu, mums varbūt ir eh, tas jāpapildina, jo ja mēs ieviestu jaunas indikātors, jaunas kritērijas, mēs varētu varbūt iegūt eh, tādu labāku kopainu par to, kas notiek katrā reģionā. Mums ir jāsaprot, kā mēs eh, sāksim izmantot šos indikātārus, kā mēs eh, varēsim izmērīt eh, mūsu rīcībā esošo informāciju. Ir vairāki parametri, kas jau tiek izmantoti projektu izvērtējumā, lai noteiktu, piemēram, ūdens vai gaisa kvalitāti. Bet šie parametri būs pilnīgi nevērtīgi, uh, ja vajadzēs izvērtēt to, kā ir uzlabojusies situācija darba tirgu vai, piemēram, izglītības jomā, mums ir jāsaprot, vai jaunu parametru izmantošana patiešām mums piedāvās vairāk un kvalitatīvāks informācijas, vai tas mums atļaus pieņemt labākus, kvalitatīvākus lēmumus. Piemēram, bezdarba rādītāji. Eh, tas arī ir indikators, kas tiek izmantots, un eh, tas eh, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no likumdošanas dalībvalstīs, kādā veidā tiek reģistrēti bezdarbnieki. Un kas notiek tad, ja bezdarbnieki tiek izņemti no bezdarbnieku reģistra. Situācija un izmantotās sistēmas dalību valstīs ir patiešām atšķirīgas. Mums ir jāievieš tādas sistēmas, kas ir arī tādi pretrunīgi projekti. Jā, vai jūs varat eh, izmērīt to, vai cilvēks ir laimīgs, vai to ir iespējams izmērīt ar kaut kādiem iz indikatoriem, vai cilvēka labu pašsajūtu ir iespējams izmērīt, un eh, vai, piemēram, eh, uzceļot jaunu benzīnu staciju, mēs kaut kādā veidā uzlabosim cilvēku dzīvi apkārtnē. Nu, kā to visu izmērīt? Uh, bet uh, cilvēki uzskatīs, eh, ka tas varētu uh, radīt uh, vīdes problēmas reģionā, jo tad radīsies arī, piemēram, uh, nepārāk patīkams smaka un tā tālāk. Ir ļoti daudz problēmu, un mēs esam pieņēmuši lēmumu, kas varēs vienkāršot, izmantot tās procedūras, Uh, lai varētu arī apgūt struktūru fondu līdzekļus. Ja mēs IKP papildināsim ar jauniem parametriem, lēmumu pieņemšanas process kļūs vēl sarežģītāks nekā tas jau ir tagad. Tā tad runāsim par vienkāršiem, uh, viegli izmērāmiem parametriem. Uh, Un varētu padomāt arī par papildus indikātoru ieviešanu, bet e, tos varbūt ir jāsasaista tikai ar tādiem projektiem, kur tas patiešām nesīs cerētos augus. Paldies! Jā, vielen dank! Frau... Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikt, ka ir patiešām izskanējis laba doma organizēt uzklausīšanu ar ekspertiem par šo parametru izmantošanu, un es domāju, šī doma ir visai atbalstāma. Atzinumā īstenībā mēs esam iepazinušies ar vairākām idejām, ar vairākām domām, bet tas viss ir pilnīgi aplami. Uh, Un e, zaļo politiskā grupa e, ar šī atzinuma palīdzību mēģināja atteikties no uzticama parametra, kas tiek izmantots, lai e, mērītu dalību valstu tautsaimniecības veiktspēju, un viņi ir mēģinājuši vājināt šo indikātoru tikai, lai spēcinātu savu politisko varu. Nu jā, no viņa puses tas ir tāds viltīgs gājiens, bet viņi mēģina ietekmēt mūsu politisko solidaritāti Eiropā. Ja mēs pieļausim ka sociālie vides eh, un citi indikātori kļūs būtiskāk par šo IKP indikātoru, tad mēs īstenībā eh, pieliksim punktu Eiropas solidaritātei. Tātad, ja piemēram bagāti reģioni, kur cīnās ar vides problēmām, uh, Mums ir ļoti daudz tādu reģionu Vācijā, tie ir bagāti reģioni, bet tie cīnās ar problēmām vidas jomā, jo tur, piemēram, tiek izmantots joprojām ar, ar oglēm darbināmas elektrostacijas, un kuram tad par to būs jāmaksā, par to būs jāmaksā varbūt nabadzīgākiem Eiropas reģioniem, kuriem nav šādu problēmu vidas jomā. Ja mēs to pieļausim, tad visa Eiropas uh, solidaritātes modelis vienkārši tiks ietrakāts, mēs uh, atvērsim durvis patvaļai un atžgārniem lēmumiem. Kā mēs varētu kaut ko tādu aizstāvēt? Vai patiešām tas varēs palīdzēt cīnīties pret bezdarbu? Kā jūs varat eh, izmērīt, kā jūs uz vienas skalas varat likt, piemēram, vīdes jomu, IKP, eh, gaisa kvalitāti un tā tālāk. Mēs eh, vēlamies piešķirt naudu tādiem reģioniem, kuriem tas ir nepieciešams visakūtāk. Ja kāda valsts eh, vai reģions ir ļoti nabadzīgs eh, un IKP līmenis ir zems, tad šim reģionam nav iespējas pietiekam daudz finansējumu veltīt vidas uzlabošanai. Bet tieši tādēļ mēs esam ņēmuši to visu vērā, mēs esam ņēmuši vērā arī visus sociālos aspektus, ir iz, izveidot 2020 stratēģiju, un mēs vēlamies, lai šie reģioni, kuriem klājas visgrūtāk, varētu atrisināt gan vīdas problēmas, gan sociālās problēmas. Nu, tā, tā jau ir solidaritātes būtība, bet tagad nevajadzētu mēģināt vainot, eh, atšķaidīt šos indikātors tikai tādēļ, ka Zaļie vēlas, uh, lai visi pūš viņu stabulē, uh, lai visi atbalstītu viņu NVO, un viņi vēlas arī um, sagrābt varu Eiropas aģentūrās. Mums ir jās, jārunā skaidra valoda un jāņem vērā, kur ir atbildīgā uh, komiteja, un mums, kā reģionāla lieta komiteja, noteikti ir jāpasaka, ko mēs vēlamies. Paldies! Nākamais runātais lūdzu. Dārgie kolēģi, vispirms es gribētu pateikties Žanpolam eh, Besē, saka Tirolēlien kungs. Viņš eh, ataino mūsu kopīgās eh, bāžas par IKP kā vienīgā radītāja izmantošanu. Pareizie uh, rādītāji tad nodrošināt pareizi arī izvēli ir nepieciešams pēc iespējas plašāks statistikas instrumentu klāsts, lai varētu izm to izmantot ar vien labākā veidā. Tāpēc es tikai varu uzteikt šo atzinumu. Šis teksts uzskatāms par uh, līdzsvarotāju tekstu, tas uh, ataino svarīgos jautājumus, kas līdz šim, šim statistikas jomā ir palikuši uh, neievēroti būtu vēl arī e, vērts šeit iekļaut e, sociālos rādītājus, kas jau pastāv arī alternatīvos. Ir arī daži um, ierosinājumi, kurus es gluži nevarētu pārakstīt. Piemēram, jaunajam, piemēram, jaunā kategorizācija attiektos tikai uz jauno uh, plānošanas, pro, plānošanas periodu. Veselības, izglītības un arī eh, tehnoloģiskās pieejas rādītāji arī jāņem vērā programmēšanas um, politikā attiecībā uz politiku līdz um, periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Paldies, Šreteris kundze, lūdzu glaube, ich muss hier mit ein paar Mythen aufräumen. Es domāju, mums vajadzētu atspērkot vairākus uh, mītus. IKP un ne tikai tas nav zaļo izdomājums, bet Sarkozī izdomājums. Un uh, par to tika runāts arī EDSO un uh, Sarkozī kungam visi aplaudē par šādu izcilu priekšlikumu. Un mēs arī īstenībā Bet Sarkozī nav ne zaļo partijas pārstāvs, viņš nav arī Eiropas parlamenta deputāts. Otrām kārtām lielākā politiskā grupa vīdas komitejā ir ETP un ne jau zaļie. Referente Nu, kā sauksies vācu valodā šī politiskā grupa? Tā tad viņi pārstāv EFD grupu, tā tad Eiropas uh, brīvības un demokrātijas grupu. Nu, es atvainojos, es uzreiz tā nevarēju ātri pārtūkot galvā, kāds pareizi būs vācu valodā šīs grupas nosaukums. Saka runātāji. Hārkins kundze ir referente no sociāldemokrātu grupas, viņa jau arī nav zaļo grupas pārstāv, viņa ir sociāldemokrāte. Šis temats mums šķiet būtisks, ir eh, ļoti labi, ka par to tiek sagatavots atzinums un jāņem vērā, ka IKP ir tikai viens parametrs un tas piedāvā nepilnīgu kopainu, ja to izmanto kā tādu mēru instrumentu. Pirmajā darba dokumentā vispār netika runāts par to, ka IKP vajadzētu svītrot eh, vai to aizvietot ar citiem indikatoriem. Nē, tika runāts par eh, šī indikatora papildināšanu ar citiem indikatoriem. Tikai viens piemērs. Visi zin, ka IKP mērot tiek runāts arī par investīcijām, cik daudz naudas tiek ieguldīts katrā reģionā. Ir nabadzīgi reģioni, kas uh, ļoti lielā mērā rēķinās ar uh, Eiropas Savienības atbalstu, un šie reģioni saņem vairāk finansējuma, ja automātiski pat netiek, nemēro to, vai automātiski ar investīciju palīdzību tiek radītas jaunas darba vietas, vai pat tiešām uh, visi ienākumi tiek sadalīti godīgi un līdzvērtīgi. Bet uh, vienkārši šis indikators tiek izmantots, un ja investīcijas uh, nu, nonāk kādā reģionā, tad, protams, IKP um, kļūst augstāks, un uh, tas uzreiz arī it kā liecina, ka situācija ir uzlabojusies. Bet uh, tā ir problēma, jo tas ir tikai tāds vienpusīgs vērtējums, un jau kopš 2000. gada ir bijusi virkne veselu, uh, visvisādu pētījumu, kas ir norādījuši uz šo problēmu. Tādēļ mums vajadzētu padomāt, vai IKP patiešām ir viss, viss un vienīgais kritērijs. Šajā ziņojumā mēs varam labi saprast, ka visas, ka dalībvalstis izmantotu e, kaut kādus no gaisa paķertus faktus. Nē, e, šie pētījumi ir ļoti uzticami un e, vērtē to, kādi indikātori tiek izmantoti dalību valstīs, jo, piemēram, arī uh, iekšzemes nacionālais koprodukts jau tiek izmantots kā uh, indikators, tas uh, tiek apkopots ar citiem iegūtajiem datiem, tas tiek izmantots visā Eiropas Savienībā, un par to vispār nevajadzētu tagad diskutēt, uh, vai uh, INK ir indikators vai nē, tas ir arī zinātniski atzīts. Un, protams, jums tas varētu šķist nepamatoti, bet INK ļoti labi atspoguļo to, kādi ir ienākumi konkrētā reģionā. Un eh, dati ir izmantoti, dati ir pamatoti, un jums nevajadzētu tos nekādā veidā apšaubīt. Tādēļ nevajadzētu mēģināt izgudrot velosipēdu no jauna. Vienkārši ir jāsaprot, eh, ko mēs varam saprast, eh, ko mēs varam analizēt, pateicoties konkrētam datu kopumam, kā mēs varam izanalizēt situāciju konkrētā dalību valstī. Atzinums ir ļoti labi līdzsvarots, ļoti lietišķs, tajā pašā laikā piesardzīgs, bet tajā pietiekami skaidri ir norādīts uz vājajām vietām, kas mums būtu jāuzlabo, no kā būtu jāatsakās. Uh, Un mums nevajadzētu vienmēr teikt, jā, jā, IKP šajā valstī, IKP rādītāji ir uzlabojušies, bet bezdarbs īstenībā eh, tur joprojām palielinās. Viņi mēģina visu laiku tikai saņemt palīdzību no Eiropas Savienības naudas, podiem un tā tālāk bet eh, IKP nevienmēr tātad ir šis simtprocentīgi pareizais indikators, tādēļ mums vajadzētu padomāt, kā naudu izmantot efektīvāk, nevis, piemēram, eh, reģionā gāzt aizvien vairāk un vairāk naudas, bet nē, jāpadomā par to, kā jau piešķirtos līdzekļus izmantot efektīvāk. Un es domāju, ka šis uh, Darba dokuments arī ir eh, ļoti labs ieguldījums, lai varētu turpināt diskusijas, un eh, Reģionālo lietu komiteja noteikti šeit piedalīsies aktīvi. Paldies! Paldies, Franco un Franzīlu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribu sacīt mūsu mūsu kolēģim, ka viņš mums pārmet uh, ideoloģisku pieju, bet es domāju, ka šajās debatēs tā nav pareizā pieeja. Elizabete jau sacīja, ka šis jautājums neatiec tikai uz zaļajiem, tas uztrauc visu politiskās grupas, bet brīdis par to runāt ir īstais, jo tagad mēs uzsāksim jauno programmēšanas periodu, periodu Un te tā tad ir jāuzdod jautājums, vai IKP kā vienīgais kriterijs ir uzskatāms par pareizo. Mēs nerunājam par tā aizstāšanu, bet eh, dažādos Eiropas reģionos ir atšķirīgas situācijas un varbūt ir vērts padomāt par citiem iespējamiem viedokļiem. Un runājot par sociālo un eh, vides aspektu, es domāju, sociālais kriterijs ir pašsaprotams manā skatījumā. Tas liecina par dzīves kvalitāti Tad, ja IKP kādā reģionā ir augsts, taču, ir augsts, taču arī uh, dzīves izmaksas ir ļoti augsts, tad, uh, protams, iedzīvotāji nav tādā pašā situācijā kā citā reģiona, kur IKP ir tikpat augsts, tomēr dzīves dārdzība ir mazāk. Tāpēc Eiropas uh, līmenī mēs te runājam par politikām, kas tiek uzskatāms par savu veidu uh, Uh, brīvprātīgo pieeju, piemēram, cīņā pret klimata izmaiņām. Bet te būtu viens uh, piemērs. Uh, piemēram, es dzīvoju kādā, uz kādas salas. Tā tad ir divi, divi projekti. Vienu, kur piedāvā liela pilsēta, un otrs, kur piedāvā mazāk pilsētas. Kas skaidrs, ka lielo atbalsta daudz lielāka pilsēta, daudz vairāk viņam ir atbalstītāji. Nu, un tad, ja tiek samazināts tādā veidā attālums, eh, transports tiek nodrošināts starp eh, vienu lielu pilsētu un šo salu, tad eh, skaidrs, ka te ir izmešu, CO2 izmešu būs vairāk, un tad arī šajā skatījumā mums ir jāraugās uz šīm pārdomām. Uh, un mēs jums eh, piedāvājam izskatīt šo iespēju mierīgā veidā, nevis ideoloģiski pieejot. Paldies! Konstants, saka lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, nu, šīs diskusijas ir tik saistošas, un es varu uzreiz turpināt eh, iepriekšējā runātāja teikto. Es pirms gada kopīgi ar vienu kolēģi, no, kas arī bija koordinators, uh, Eh, mēs lēmām, vai mūsu komiteja būs eh, atbildīgā vai nē. Es pat īstenībā toreiz nevarēju paredzēt, eh, kas no tā, kas tā tad radīsies, cik liela rezonanci iegūs šis zi ziņojums, un beigās mēs nebijām atbildīgā komiteja par tādu kļuvu vidas komiteju. Un tas ir visai bēdīgi. Es esmu pārliecināta, ka arī papildus reģionālajai un kohēzijas politikai ir tādi Eiropas projekti, kurus vērtējot var izmantot citus indikātors, nevien IKP. Un ņemot vērā vides komitejas viedokli. Mums, protams, ir jārunā arī par citu rādītāju izmantošanu, bet mums, kā reģionālās attīstības komitejai, ir jāsagatavo atzinums un galvenokārt tajā ir jākoncentrējas uz kohēzijas politiku. Pirms pusotras stundas mēs pieņēmām rezolūciju par eh, kohēzijas politikas nākotni pēc 2013. gada un tur bija viens grozījums, kurā bija minēts, ka IKP ir jāizmanto kā rādītājs arī reģionālas politikas veiksmas eh, izvērtēšanai. Ja mēs varam izmantot arī citus rādītājus, protams, tas ir labi, bet eh, tiem ir jābūt tādiem rādītājiem, kas ir uzskatām par pietiekami pārliecinošiem. Mūsu ēnu referents eh, teica, ka mums ir jāsaprot, vai šis IKP joprojām ir jāturpina izmantot. Jā, mums uz to ir jāpastāv. Un Ja mēs runājam par uh, dzīvošanas izmaksām, kas tad notiek tādā lielā pilsētā kā Minhenē? Īstenībā tur ir visdārgākās uh, dzīvošanas izmaksas, bet vai mums uh, ir jāatbalsta Minhena ar subsīdijām tādēļ, ka tur ir tik dārga dzīve, bet ir citi reģioni, kur uh, izdzīvošana, protams, uh, tiek ļoti daudz tematizēta, jo uh, šie cilvēki ir nokļuvuši grūtībās, ņemot vērā arī to, ka nevienmēr tiek izmantoti pareizie rādītāji. Tātad mēs nevaram vienkārši kaut kur no gaisa paķert eh, vienalga kādu kritēriju un to izmantot pēc savas patikas. Protams, eh, visi, visas analīzes Eiropā ir eh, vienādas, izmantotie rādītāji ir vienādi, bet tas nenozīmē, ka mēs to iegūtos rezultātus varam vērtēt pilnīgi identiski. Uh, un reģionālajā līmenī um, kopīgie kriteriji ir jāpapildina arī ar reģionāliem kriterijiem, bet vai tas ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī, es nezinu. Un vai šim reģionam ja šis reģions vēlas izmantot struktūru fondu līdzekļus, tad uh, ir jābūt arī pietiekami pamatotiem rādītājiem. Un, ja šādi rādītāji tiek izmantoti, tiem ir jābūt uh, arī izvērtējamiem. Eiropas Savienībā uh, valda vienotas statistikas normas, un tā šie rādītāji arī ir jāvērtē. Es nāku no kādreizējās Austrum Vācijas, un, un es atceros, ka kādreiz uh, Austrum Vācijā arī tika uh, statistikas viltotas, un varbūt nevienmēr mēs varam runāt par viltojumiem, bet statistika var arī atšķirīgi interpretēt. Uh, Ja mēs runājam par šiem rādītājiem, es nevaru Uh, eh, izmanto tikai vienu kritēriju, lai visā Eiropā izvērtētu to, vai cilvēki ir nabadzīgi, cik liels atbalsts viņiem ir nepieciešams un tā tālāk. Lūdzu, būsim piesardzīgi un ņemsim vērā arī to, ka ir jāievieš jauni rādītāji. Ja tagad statistikas datu apkopošana tiks centralizēta Eiropas līmenī, nu, piemēram, runājot par bezdarbu, jo jūs aizvien pieminējāt bezdarbu šajās diskusijās, tad mums uh, vajadzētu arī parūpēties par to, lai izvērtēšanas metodas visur būtu identiskas. Bet paturēsim prātā to, ka birokrātija ir jāsamazina, nevis jāpaukstina. Un ja tiks uh, piedāvāts kaut kāds jaunas statistikas apkopošanas metodas, ko tas nozīmēs reģioniem, tiem atkal uh, radīsies papildus uzdevumi un izdevumi. Paturēsim noteikti to prātā un uh, mēs varētu padomāt, ka reģionāla līmenī izvērtējot datus ir iespējams izmantot arī cits rādītājs, nevien IKP, bet tas vairs nav mūsu uzdevums, tas ir dalību valstu uzdevums. Tādēļ mums skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka IKP ir mūsu galvenais kritērijs arī, lai nākotnē varētu kaut kādā veidā kategorizēt un izvērtēt situāciju reģionos vai reģioniem. Ir nepieciešams lielāks kohēzijas politikas atbalsts, vai tas vispār nav nepieciešams. Paldies! Laszlo Sorjans lūdzu tagad. Köszönöm a szót. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka ļāvāt man izteikties. Eiropas Tautas partijas vārdā es gribētu sacīt, būdams eh, šīs politiskās grupas eh, ēnu referents, jābūt ir atvērtiem. Attiecībā uz to, eh, kā tiek izmantot dažādie indikātori labākai Eiropas Savienības darbībai. Uh, Taču es pavisam skaidri gribu sacīt, ka es pilnīgi piekrītu uh, tam, ka citu indikātori rādītāji pat laba nav. Mēs tagad nevarētu mainīt uh, visu sistēmu kā mēs kategorizējam dažādos reģionos Eiropas Savienībā. Tas nenozīmē, ka mums tagad nevajadzētu pievērst uzmanību dažādiem pētējumiem, pētījumiem. Nē. Taču es tai pašā laikā esmu pārliecināts par to, ka iekšzemes koprodukts neataino pilnīgi uh, dzīves kvalitāti, taču mums nav cita labāka autentiskāka rādītāja pat labāk. jautājums ir, kā varētu mainīt uh, IKP, lai mēs varētu uh, lietot to pilnvērtīgāk. Bet mēs uh, nevaram noliegt, ka indikātora maiņa atainotu zināms intereses. Tas nu ir pilnīgi skaidrs. Uh, no reģionālās attīstības viedokļa. Protams, pastāv interesi, lai šī politika, reģionālās attīstības politika, darbotos labi. Balsojuma laikā pieņemtie, pieņemtais lēmums ir ļoti pareizs, jo no vienas puses tas pavēra durvis uh, interesēm, no otras puses tas pieprasa ka e, jāsaglabā šāds sadalījums, kāds pastāv tagad. Tātad jāpievērš uzmanība vietējiem IKP. Kas no tā izriet? Tad ir jautājums šāds, kā sadalīt šos, šo finansējumu pareizā veidā. Tā tad ir jāīsteno novērtējums. Tā tad ir jāsacina, kurš būtu pareizais brīdis to darīt Eiropas Savienības līmenī, bet pat labam mēs vēl esam ļoti tālu no šī brīža. Es nevaru pieņemt to, ka šis atzinums, ko esam saņēmuši, būtu tik niansēts. Es un vispār tāds ir arī Eiropas Tautas partijas viedoklis. Uzskatu, ka šis atzinums eh, iestājas par inovāciju. To mēs nevaram pieņemt. Protams, eh, tajā ir arī iekļauts dažas skaidras frāzes Tomēr e, izskatās, ka tas ir tāds e, diplomātiski frāzēs, kurām īstu būtību nevar saprast. Taču es biju gandarīts piedzīvot, redzēt to, ka šīs diskusijas ietvaros nebija viedokļu atšķirības starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Tātad te tika pausti personīgi viedokļi. Eiropas Savienības dibinātāji, valsts ir tā, kas visvairāk atbalsta iekšzemes koproduktu kā galveno rādītāju. Līdz ar to tautas partija uzskata, ka pašreizējais teksts būtu grozāms. Pat labam, kad mēs vēl gaidot uh, debats, es nedomāju, ka mēs varētu panākt uh, pilnīgi konsensu. Mm, Protams, mēs vēl nerunājam par to, kas būs pamatrādītājs laikam pēc 2014. gadam. Mēs pat labam vienkārši izsakām savus viedokļus. Bet mēs nedrīkstam ierobežot savas iespējas. Protams, kā situācija ir jāattīstās. Taču es vēl gribētu sacīt, ka nevajag iet prom no tā ceļa, pa kuru mēs jau esam gājuši Nevajag meklēt jaunus ceļus, kaut arī pastāv vietas, pa kuru līdz šim esmu gājuši. Jā, izmaiņas var kaut ko uzlabot, protams, ka tas visiem nāks par labu, un mēs ar to būsim apmierināti, bet eh, šā, šīm izmaiņām jābūt pamatotām. Un tas ir tāpat kā ar vēlēšanu likuma izmaiņām. Kad eh, kādā dalībvalstī tas tiek mainīts, tad ir jāpamato kādu, kādas izmaiņas būs pateicoties šiem vēlētājiem. Un tad ir jautājums, kā šīs izmaiņas šajā gadījumā ietekmēs kohēzijas un reģionālo politiku. Tie pētījumi, kas man ir pazīstami, šim jautājumam vēl nav pievērsušies, līdz ar to te vēl ir daudz pētāmā. Uh, Mm, labi, ka šādi pētījumi tiek veikti, taču tie vēl pagaidām nav pietiekami, un mums ir jābūt piesardzīgiem. Apzinoties, ka mēs varētu rīkoties labāk, bet te vēl nekas skaidri nav zināms, tāpēc nevajag izdarīt pārsteidzīgus soļus. Mm, vienošanās varbūt nav tik tālu Taču te ir runa par to, ka vienai valstī, vienam reģionai ir vairāk palīdzības nepieciešams nekā citai, citam reģionam, kas varbūt ir uz salas. Te ir arī runa par eh, perifērijas reģioniem. Pastāv reģioni, kuru, kura objektīva apsvērumu dēļ atrodas grūtākos apstākļos nekā citi. Uh, Un IKP mm, nav pietiekams rādītājs, lai atainotu šīs grūtības, ar kurām saskars šo nomaļoju reģionu iedzīvotāju. Taču mums ir jāatrod uzticami labi citi rādītāji, un pat laban vēl nav veikt pietiekoši kvalitatīvu pētījumu. Tātad tiem kolēģiem, kuri darbojas zaļo gaisotnē. Būtu jādarbojas tā, lai viņu rīcība izmantotu fondus, eh, pamatojoties uz IKP rādītāju. Piemēram, Korsika. Ja vien, ja kādu no investīcijiem var uh, uzlabot vides situāciju, tad uh, tas arī finansējums būtu izmantojams. Un tad, eh, protams, cilvēki var atbalstīt vairāk vienu vai otru projektu. Un paraudzīsimies uz 2020. gada stratēģiju. Pašreizējais ietvars ir jāizmanto kopējā mērķa sasniegšanas labad. un arī zaļajai ievirzētie ir jātainojas. Es uzskatu, ka politiskās grupas ir gatavas sadarboties. Tomēr mēs nedrīkstam noliegt uh, pastāvošo rādītāju, pamatojoties uz kuru tiek uh, doti piešķīrumi reģionos un dalībvalstīs. Lūk, kāds ir mūsu skatījums. Es ceru, ka mūsu grozījumi tik, tiks atbalstīti no citu politisko grupu puses. Paldies! Thank you very much, Elio. Liels paldies! Ajoro lūdzu kungam vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribu pavisam īsti sacīt, ka neviens nevar palikt vienaldzīgs Uh, attiecībā uz šo referenta norādīto problēmu. Es domāju, ka te ir pilnīgi skaidrs, ka referents neierosina atteikties no IKP kā rādītāja. Viņš norāda, ka šim iekšzemes koprodukta rādītājam ir jāsaglabājas, taču tas ir pārāk ierobežojoši, lai reāli atainotu sabiedrības progresu. Viņš ierosina bez IKP atrast vēl citus instrumentus. Es nesaku, ka situācija ir vienkārša, taču es gribētu sacīt kolēģiem, ka Eiropa tās kohēzijas politikā uzskata, ka IKP nav vienīgais kritērijs. Piemēram, tādi reģioni, kuri var izmantot e, struktūru fondus. Tie, var izman, tie varētu izmantot šos fondus gan pamatoties uz IKP, gan tā, pamatoties citiem kritērijiem, piemēram, bezdarbs. Mums ir jāpavar šīs debates, jo nenoliedzami var uzskatīt, ka jā, jāsaglabā IKP kā rādītājs, taču bez tā varētu būt arī citi rādītāji. Un mēs šos rādītājus atradīsim kopā ar speciālistiem. Es domāju, mums ir pietiekoši uh, lielas zināšanas, lai to varētu īstenot. Nav viegli atrast vienu vai citu kriteriju, taču mums ir jābūt drošsirdīgiem pavarot e, durvis šīm debatēm Varbūt mēs varētu pēc iespējas e, tuvināties tādā veidā īstenai situācijai. Un tad, ja mēs to panāksim, tad mēs Eiropā būsim nodibinājuši labas prakses paraugu, kam varēs sekot arī citi. Paldies! Janu Žežina, lūdzu. Kuiz za slovo. E, Zhli... Paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Kas attiecas uz struktūra, struktūra politikas mērķi tātad sniegt palīdzību tiem reģioniem, kas ir atpalikuši no pārējiem. Šajā jomā IKP noteikti ir ļoti labs indikators, lai varētu pārliecināties par pienācīgu sadali un lai rastu uh, to labāko proporciju kā novērtēt reģionus, kas atpaliek no pārējiem un kurus var uzskatīt, un no otras puses tātad reģioni, kas var neatkarīgi paši par sevi pastāvēt. Uzklausīju diskusijas un esmu nonācis pie tāda secinājuma, ka mēs nevaram atkāpties no šī kritērija. Mēs nevaram vienkārši atstāt uh, novārtā šo indikātoru, tas būtu paradoks. Un uh, ziņojumā, piemēram, ir pieminēts uh, šis laimes indeks, bet uh, cik es esmu saticis, tad laimīgākie cilvēki patiesībā Eiropā dzīvo, nabad, dzīvo nabadzīgākajos reģionos. Un, ja mēs izmantotu šāda veida indikātoru, tas nozīmētu uzlabot dzīves kvalitāti jau tā turīgos reģionos. Runājot par struktūru fondiem, uh, un struktūra fondu sniegto atbalstu uh, izskan viedoklis, ka IKP var uzlabot, izmantojot struktūra fondus. Bet šeit es domāju, ka mēs runājam tikai par dažiem procentu punktiem. Tādēļ, balstoties uz šīm diskusijām, es situāciju saprotu sekojoši. Ja mēs vēlamies izmantot papildus indikātorus, tad to mēs varam darīt un varam piemērot šos indikātorus tikai tādiem ļoti attāliem, perifēriem reģioniem, salām un citiem uh, reģioniem, kā to norādīja Sorjāna kungs. Citādi, ja ne, tad mēs nonāksim tādā paradoxālā situācijā, kas reģionālo politiku apgriezīs kājām gaisā un bū, situācija būs vienkārši absurda. Paldies! Paldies, Rika, man ir lūdzu vārds. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, jau nereizi vien ir teikts, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs diskusijas mums notiktu tagad, un ir ļoti svarīgi arī iedziļināties detaļās un uzzināt speciālistu un ekspertu viedokli. Šis jautājums ir jāskata no daudziem uh, skatu punktiem, un savu viedokli izteikšu pavisam īsi. Es uzskatu, ka IKP vajadzētu nākotnē būt galvenajam kritērijam, un tas ir arī svarīgs Eiropas solidaritātes aspekts. Bet tomēr jāsaka, ka IKP nav pietiekams indikators kā tāds. Vienu pašu to nevar uzskatīt par pietiekamu, jo izmantojot IKP kā kritēriju, tas mums neļauj skatīt Eiropas reģionālās politikas aspektus. Un ja mēs palūkojamies nākotnē, tad uh, nākotnes izaicinājumus mēs pilnībā nevarēsim atrisināt, izmantojot tikai IKP kā kritēriju. Esmu pati no Somijas, un tur um, iedzīvotāju blīvums ir ļoti mazs, un uh, tas savukārt rada citas problēmas, kā piemēram konkurētspējas problēmas. Un šeit, manuprāt, mēs nevaram uh, izmantot vienkārši vienu indikātoru, mums nepieciešams tomēr šos indikātorus sasaistīt ar Eiropa 2020 izvirzītajiem mērķiem un skatīt, kādi tie ir konkrēti saistībā ar zaļu ekonomiku, ar konkurētspēju. Un tad mums vajadzētu uzdot jautājumu, kuri reģionālā līmenī indi indikātori varētu sasniegt šos mērķus un tiekties uz tiem. Turklāt domāju, ka mums vajadzētu arī tālāk domāt par vides indikatoriem, indikatoriem vidas kontekstā, jo būs nākotne, tie būs nākotnē ļoti svarīgi. Un, kā jau es iepriekš arī norādīju, tad Eiropā ir milzīgi izaicinājumi arī saistībā ar demografiskajām izmaiņām. Un es domāju, ka būtu arī iespējams uh, radīt kādu indikātoru saistībā ar novecošanos, ar sabiedrības novecošanos, jo tam būs arī reģionāla ietekme uz konkurētspēju. Un, manuprāt, mums vajadzētu būt um, iespējai sniegt arī atbildi uz šo jautājumu reģionālā politikā saistībā ar konkrētiem, um, konkrētiem indikatoriem. Paldies! Žanpol Besē, vai jūs gribat izteikties? Ne? Labi, dārgie kolēģi, mēs esam beiguši debats par šo punktu. Ā, jūs gribējāt vēl izteikties. Labi, saka priekšsēdētāji. Lūdzu. Jā, es gribēju vēl pateikt pāris vārdus, saka Besē kungs, lai noslēgtu šo viedokļu apmaiņu. Šī viedokļa apmaiņa bija gan pieklājīga, taču diezgan karstas diskusijas te sita augstu vilni. Te nav runa par kaut kādu privāto nostāju, te ir runa par realistisku pieju, kāds rādītājs jāizmanto, lai īstenot mūsu šodienas politiku. Un šis IKP nav vienīgais rādītājs Mēs ar to esam gadiem ilgi strādājuši. Tomēr eh, es gribētu sacīt, eh, Krēvas kundze, ka te ir vienkārši jānomaina uh, rozā brīlis pret kaut ko citu, jo te ir runa par eh, vispār pieeju visās starptautiskajās organizācijās, jebkurā ekonomikas situācijā. Tās ir centrālais jautājums. Un tas tad būtu solis uz priekšu no šo viedokļu. Un turklāt es nāku no Francijas, kuras eh, prezidents nav mūsu politiskais sabiedrotais. Taču viņš ir izveidojis īpašu komisiju, kuru vada e, ASV ekonomists Stiglits, un tajā strādā, e, lai e, atrastu iespējamos rādītājus. Šis jautājums, protams, ir pretrunīgs IKP jau pats par sevi ir e, pretrunīgs e, daudzās e, nozarēs, nebija viegli to vispār saprast. Bet šī komisija, par kur es runāju, ir spērus daudzus soļus uz priekšu. Rādītājus izstrādāt ir diezgan viegli. Ir svarīgi tomēr atrast saikni starp tiem. Vairāki kolēģi te izteicās pretēji tam, ko es saku. Nav runa par IKP kā atskaites punkta atmešanu. Šīs rādītājs pastāv un tas ir ekonomikas attīstības pamats. Taču šodien ši, ar šo pamatu nepietiek. Ir vēl arī citi sociālie un vides pamati, un šie trīs pamati, ja pīlāri, nav atdalām viens no otra, un tāpēc jāatrod pareizie instrumenti, lai novērtētu šo sinerģiju, šo di dinamiku un šo savstarpēju papildinātību. Un mm, manā ierosinājumā, savā atzinomā, es jau norādu uz to, ka ekonomikas izaugsmes uh, instruments IKP ir nepieciešams, tomēr nav, nav pietiekams rādītājs. Tā tad nav runa par ex nihilo jauna rādītāja izveidi. Te vienkārši tiek ierosināts uh, tikties, uh, veidot diskusiju grupas, pārdomu grupas. Uh, bet mums te ir jānosūta skaidrs politisks spēcīgs signāls, lai uzsāktu darbu pie jaunu rādītāju izstrādes. Un mēs nedrīkstam gaidīt, kad uh, situācija attīstīsies tā, ka mēs būsim spiesti to darīt. Mums ir pilnīgi skaidri jānosūta šis uh, politiskais signāls. Uh, Es saprotu, saka Hībneras kundze, ka vēl viens cilvēks grib izteikties. Mēs neatsākam jaunas diskusijas, vienkārši jūs laikam palaidāt iespēju izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Celer kungs. Man īstenībā vēl ir grūti kaut ko piemetināt referenti teiktajam. Protams, mēs varam diskutēt par to, vai ir tādi rādītāji, kas varētu labāk uh, aprakstīt mūsu reālo dzīves situāciju nekā IKP. Protams, šādi rādītāji ir atrodami, un ir arī ārkārtīgi daudz priekšlikumu, kā varētu definēt šos jaunos rādītājus, piemēram, sociālie dabas aizsardzības, dzīves kvalitātes, veselības aprūpes, izpētes, sociālās līdztiesības, nodarbinātības un vēl virkni citu rādītāju. Bet eh, cik eh, derīgi tie ir bijuši, kā tie ir sevi līdz šim pierādījuši, un Krēls kundze jau to minēja. Vai vispār ir iespējams šos rādītājus salīdzināt? Protams, par to mēs varam vēl garu un plaši diskutēt, un varam arī izvērtēt valdošos apstākļus Eiropas Savienības dalību valstīs un reģionos par ko tad mēs īsti šeit diskutējam, proti, kā mēs veidosim savu struktūru un kohēzijas politiku nākotnē, jo mēs vēlamies it kā uh, izveidot jaunas struktūras uh, šo politiku jomā, uh, un tiek runāts arī par atsevišķu fondu izveidi, jo pēdējo gadu garumā vai nu no transporta jomā vai vidas politikas jomā konkrēti mērķi nav tikuši sasniegti, un citi uzskata, ka, piemēram, katram sektoram piemērojot atsevišķu fondu, varēs sasniegt labākus rezultātus. Ja mēs runājam par reģionālo politiku, mēs īstenot tas vēlamies atvadīties Eiropas Savienības politikas līmenī. Un es gribētu jūs brīdināt to nedarīt, jo gan kohēzijas politika, gan reģionālā politika veicina Eiropas Savienības iekšējo vienotību. Un es domāju, ka ļoti labi atšķirības dalību valstīs var tieši noteikti mērot ekonomisko attīstību. Un pašos reģionos cilvēki jau vislabāk zina, kas viņiem ir jādara, lai izskaustu vājās vietas un uh, panāktu labāk tālāku attīstību. Protams, mēs varam palīdzēt izpētes attīstības jomā, investīciju jomā, un reģioniem pašiem ir jāveic lielākā darba daļa. Ja mēs runājam par finansējumu piešķiršanu kohēzijas un struktūra politikas jomā, mums nevajadzētu mēģināt panākt tādu fragmentizāciju vai šķelties savās rindās. Uh, bet vienkārši vajadzētu padomāt par to, kā pēc iespējas labāk reaģēt uz dažādām atšķirībām reģionālā līmenī. Būtu aplami domāt, ka demogrāfiskie procesi kaut kādā veidā uh, varētu tikt ietekmēti, pieņemot lēmumus Briselē, ņemot vērā arī lielos logus, kas gulsts uz dalību valstu kasēm. Protams, uh, mēs pieredzam, ka parādās tās augtās spoku pilsētas, samazinās iedzīvotāju skaitu reģionos vai pilsētās, bet tas ir jādara reģioniem pašiem. Kā var aprakstīt dzīves realitāti? Protams, es domāju, ka mums vajadzētu par to vēst diskusijas, mums vajadzētu izveidot tādas rādītājas, kas ir viegli izmērāmi un uzticami. Bet, ja mēs runājam par līdzekļu piešķiršanu, kohēzijas un reģionālajai politikai, mums nevajadzētu atteikties izvairīties no tādiem indikatoriem, kas ir uzticām un sev labi pierādījuši. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, NV komiteja par šo ziņojumu balsos 29. novembrī. Līdz ar to mūsu vienīgā iespēja pieņemt atzinumu ir par to balsojot 27. vai 28. oktobrī. Tātad Grozījumu iesniegšanu mēs noteiksim uz 5. oktobri. Domāju, ka diskusijas bija visai pamatīgas un uh, tādas padziļinātas, līdz ar to kolēģiem būs arī vienkāršāk izstrādāt grozījumus. Un ņemiet vērā arī to, ka kalendārs mums uzliek zināms pienākums, tātad 5. oktobrs ir uh, pēdējais termiņš, kad var iesniegt grozījumus. Mums ir arī uh, tāds plašāks darba kalendārs par uzklausīšanu, tad nākamā gada pirmajā pusē tieši par šo jautājumu. Tagad mēs varam uh, turpināt darbu un uh, aplūkosim 13. darba kārtības punktu Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Melno jūru. Tas tika izstrādāts saskaņā ar komisijas paziņojumu arī par raktuvēm. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kāda ir situācija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atvainojos. Saka Brežins kungs, ka man vajadzēja tik ātri un negaidīt reaģēt. Balsojums atbildīgajā komitejā norisināsies visai drīz. Un es esmu iesniedzis savu atzinumu, nu, burtiski pēdējā brīdī. Tas ir atzinums, eh, kas skārs apmēram 100 tūkstošu eiropiešu likteni. Šī gada beigās beigs darboties tā sauktā ogļu direktīva un mums jāpadomā par jauna juridiskā pamata eh, radīšanu. Piemēram, ir daudzas eh, konkurēt nespējīgas raktuves, kur tiek iegūts akmeņoglis. Protams, eh, šīs raktūs tiks slēgtas un tiks zaudēts liels skaits darba vietu. It sevišķi tas skars Vāciju, Slovākiju un Spāniju. Ja šīs raktūras vairs nespēja konkurēt un tiek slēgtas, tomēr ir jāpalīdz cilvēkiem, kas paliek bez darba, izmantojot eh, valsts sniegto finansiālo atbalstu. Protams, eh, tam būs ietekme uz reģionu attīstību, tas eh, atstās smagas ekonomiskās un sociālās sakas, un mūsu komitejai ir jāsagatavo atzinums. Esmu iesniedzis grozījumus un tie tika iesniegti vairākās politiskajās grupās. Pirmie trīs grozījumi uh, ir vērsti uz to, lai labāk paskaidrot situāciju. Ceturtais grozījums. Norāda uz to, ka šāds rezultāts ir panākts, vienojoties par konsensusu, un e, Vācijā ir pieņemts lēmums, ka uh, raktūs ir jāslēdz līdz 2018. gadam, bet komisija piedāvā jau 2014. gadu. Man šķiet, ka 2014. gads tomēr ir pāragras datums. Mums nevajadzētu izlaist no rokām to politisko vienošanos, kas tika panākt daudzās dalību valstīs. Tālāk, 5., 6., 7. grozījums runā par uh, to, kādas ekonomiskās un sociālās sekas eh, šis, eh, šis slēgšanas pasākums nesīs līdzi. 9. un 16. grozījums uh, padziļināt izvērtē galvenos uh, nepareizos lēmumus komisijas priekšlikumā. Uh, proti, ka it kā raktuvju slēgšana varēs samazināt CO2 izmešus. Manuprāt, eh, ir eksperti, kas man varētu piekrist. Proti, tajā ka mums vajadzēs meklēt citus energoavotus, proti, ja šīs uh, raktūs tiks slēgtas, tad uh, tajā, taj, no tajās iegūtajām oglēm vairs nevarēs ražot degvielu, vajadzēs rast jaunus aviet, avotus uh, degvielas ieguvēju, vajadzēs to no kaut kurienes importēt, un, protams, tas radīs papildus izmaksas, līdz ar to mēs nevaram runāt kaut ko par klimatu pārmaiņu radīto sēku samazināšanu vai izmešu samazināšanu. Tālāk eh, ir arī grozījums par eh, mīkstinošiem apstākļiem, par to, kā palīdzēt reģioniem, kuru šī raktuvi slēgšanas skars vissmagāk. 18. grozījumā tiek piedāvāti konkrēti termiņi, kad ir jāslēdz raktuves, proti, ka tās varētu slēgt 2020. gadā. 19. grozījumā. tiek runāts par vispārējām problēmām ograktuvēs kā tādās, eh, ka ir jāatbalsta šī nozare, bet 2020. gadā ir uh, gaidāma ogļu, gāzes un citu dabas resursu cenu strauju pieaugšana. Un šādas cenu svārstības īstenībā varētu nonest pie tā, ka ogleraktuvis varētu kļūt uh, eh, konkurētspējīgāks. Līdz ar to 19. grozījumā ir piedāvāts izņēmums tādām raktuvēm, kas varētu tomēr nākotnē būt konkurētspējīgas. Dažos gadījumos izolētās vietās raktuves varētu būt izšķirīgi svarīgas reģionu kopīgajai attīstībai. Par to tiek runāts desmitajā grozījumā, ja neesmu kļūdījies, saka runātājs. Nu, es vēlējos jūs vienkārši īsumā iepazīstināt ar šo jautājumu. Paldies, turpin priekšādātā. Es īsti neesmu pārliecināta, vai kāds kolēģis vēlētos izteikties. Ā, Markus Pīperkungs, lūdzu. Paldies! Vēlējos pateikties referentam par viņu sagatavoto atzinumu. Spānijā un Vācijā, kā arī dažās citās Eiropas valstīs, mēs pieredzam to, ka ogles kā uh, enerģijas avots vairs nav konkurētspējīgs. spējīgs Dalība valsts ir piedāvājušas uh, konkrētus termiņus, kad varētu šīs raktuves slēgt, un īstenībā tie visai krietni atšķiras no komisijas piedāvātajiem termiņiem. Līdz ar to mums ir uh, jāpatur prātā to, ar kādām problēmām cīnās katra dalība valsts atsevišķi. Ja tagad mēs Eiropā pateiktu, viss uh, pietiek, pieliekam punktu ogļu izmantošanai, uh, tad uh, mēs uh, lielā mērā zaudētu cilvēku savu vēlētāju uzticību, jo cilvēki bieži vien neatšķir, vai, piemēram, kaut kādi lēmumi ir nākuši no Eiropas, Madrides vai Berlīnes. Līdz ar to mums vajadzētu padomāt, uh, ko ir iespējams īstenot tieši valsts līmenī. Tādēļ vajadzētu arī pieņemt pareizos lēmumus par uh, grafiku, kādā veidā šīs raktuves slēgt. Es vēlējos pateikties kolēģiem par izrādīto solidaritāti, vēlējos pateikties Brežīnas kungam un es vēlējos pateikt, ka Reģionāla lietu komiteja atbalsta viņu priekšlikumu. Paldies, turpin priekšsēdētāji, Rikārdo Kopas lūdzu. Vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties? Gracias, prezidentā. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī vēlējos pateikties mūsu referentam par atzinumu izveidi. Un eh, uzreiz jāpasaka, ka tā ir problēma, kas galvenokārt skar četras valstis. Mēs te runājam par simts tūkstošiem darba vietu, kas varētu iet zudumā, it sevišķi ņemot vērā krīzes uh, apstākļus, ko tagad piedzīvojam, tas varētu uh, radīt arī ļoti lielu sociālo spriedzi un, protams, uh, nelabvēlīgi ietekmēt uh, vispārīgo klimatu kopumā. 2014. gads, kā sliekšanas datums, tika izvēlēts ļoti patvaļīgi. Nē, mums ir jārunā vismaz par 2018. ja ne par 2020. gadu. Tas, ko komisija piedāvā, īstenībā ir tikai tāds eh, regress un neņem vērā to, cik lielu ietekmi šāds lēmums atstās uz uh, attiecīgiem reģioniem. Ja mēs runājam par uh, eh, ogļraktuvēm, par ogļu ieguvu, jā, es saprotu, ka vidas aktīvisti ir sarosījušies, mums ir jāņem vērā vidas aizsardzības principi. Uh, Un, ja mums vajadzēs tātad pašiem aizslēgt savus ogļraktos un ogles importēt no citām valstīm, tad atkal šajās valstīs radīsies eh, daudz problēmu, kas saistīts ar vidas aizsardzību. Un kas notiks, ja, piemēram, raktos tiks slēgtas, vai tās ir iespējams kaut kādā brīdī atkal atvērt? Mums ir jāapzinās, ka Eiropā ir vairāk nekā 12 dažādu pilotu projektu, eh, kuro ietveros galvenokārt tiek runāts par CO2 piesaistu un saglabāšanu pazemē, bet eh, mums noteikti vajadzētu padomāt arī par tādu labāku un uh, vidē draudzīgāku ogļu spēkstaciju uh, celšanu. Protams, arī konkurētspēja ir jautājums, kam jāvēlt uzmanība. Varētu teikt, ka subsīdijas akmeņogļu raktuvēs īstenībā nav pamatotas, bet ir gandrīz tūkstošiem precedentu. Un e, ir uzņēmumi, kas noteikti gūtu lielu peļņu šādā sakarā. Ir arī citas nozares, ko var šeit minēt, kā piemēra, piemēram, autorūpniecība. simts tūkstošu darba vietu uh, uzreiz ietu zudumā, ja šīs raktūras tiktu slēgtas. Tās ir ļoti tiešas un sāpīgas sekas, tādēļ 2014. gads absolūti nav pieņemams. Tātad 2018. Uh, gads būtu vispār minimālais, ko mēs varētu pieprasīt. Varbūt, ka 2020. Uh, būtu labāks datums. Paldies! Uh, Mihails, uh, lūdzu, paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, saprotu, ka kolēģi jau izteica savus viedokļus, ir uh, valstis, kuras šeit cietīs smagāk nekā pārējās. Mums vajadzētu pieņemt tādus lēmumus, kas neradītu pārāk smagas sociālas un ekonomiskās sekas. Un līdztekus mums arī komitejā vajadzētu atzīmēt ka, protams, ogļu dedzināšana rada smagas problēmas, rada arī eh, klimata pārmaiņas, un tādēļ Eiropas Savienībā vajadzētu izstrādāt modernākas tehnoloģijas, ir jāpadomā arī par oglekļa dioksīdu piesaistu un uzglabāšanu. Tādēļ devītais grozījums man nešķiet īsti pieņemams. Man rodas tāds iespējas, ka uh, Eh, jūs esat eh, nonākuši eh, nepareizajā gultnē. Ir jāpārbauda grafiki, kalendāri. Mēs jau komitejā nerunājam galvenokārt par ogļu raktuvi ilgstošu subsidēšanu. Mums ir jāpadomā arī par konkurētspēju. Un mēs arī nekādā veidā neapšaubām to, ka ir jāpadomā par klimatu, par vidas aizsardzību kopumā. Un Es vienkārši šo devīto grozījumu tā uztvēru, ka tas varētu kaut ko ievirzīt nepareizajā gultnē un panākt nevēlamo efektu. Paldies! Vai Brežinas kungs vēlētos vēl izteikties noslēgumā? Paldies! Es tikai īsi vēlējos atsaukties uz devīto grozījumu, ko kolēģis pieminēja. Tur nav mēs nerunājam par to, kā dedzināt ogles, uh, ogļu stacijās. Es esmu pat īstenībā bijis ogaracis vairākus gadus, līdz ar to es zinu, par ko es runāju. Bet ogles, kas tiek iegūtas raktuvēs, tiks aizstātas ar oglēm, kas tiks izraktas kaut kur citur, nu, piemēram, trešajās valstīs ārpus Eiropas. Līdz ar to eh, protams, nevarētu runāt par CO2 uh, eh, izmešu samazināšanu. Un ja jūs importēsiet, piemēram, ogles no Austrālijas, kur tās, starp citu, ir ļoti lēts, nu, par kādu oglekļu izmešu uh, samazināšanu jūs te varat runāt? Un, ja, piemēram, Spānijā iegūtās ogles tiks aizstāts ar Austrālijā iegūtajām oglēm, kas tiks nogādāts pat aiz no Spānijas ostās, cik tas būtu prātīgi? Mēs neapšaubām to, ka ir nepieciešams aizsargāt klimatu bet šeit mēs varam runāt par neitrālu bilanci. Ja ir kādi nopietni iebildumi, es tos ņemšu vērā. Paldies, jā, es saprotu, mums vēl vajadzēs par to apspriesties, saka priekšsēdētāja. Tātad eh, grozījumi ir jāiesniedz līdz 8. oktobrim. Lūdzu, ņemiet vērā šo datumu, un es ceru, ka līdz 8. oktobrim arī viss grozījumi tiks pārtulkot oficiālajās valodās. Bet, nu, strādāsim pie grozījumiem jau tagad un negaidīsim līdz pēdējiem brīdim tūkojums. Tā tad neatliksim savus pūliņus. Vienīgais, vienīgā iespēja iesniegt atzinumu ekonu komitejā pirms 9. oktobra, kad viņi ir pas, paredzējuši balsot, ir 27. un 28. balsot mūsu komitejā. Labi, paldies jums par piedalīšanos diskusijās. Es redzu, ka Lena Kolārska Bobīnska arī atrodas zālē. Viņa ir sagatavojusi ziņojumu par energoafektivitātes rīcības plānu pārskatīšanu un došu vārdu uh, referentei, lai viņi mūs ar to iepazīstinātu. Lūdzu. Dziękuję bardzo. Właściwie to ja wolałabym. Lielas paldies! Es gan vēlētos jums priekšsēdētāji lūdz pastāstīt mums, kas tad īsti notiek ar šo atzinumu, jo man ir tātad jāizstrādā atzinums, bet gribētu prasīt par ziņojumu. Un jāsaka, ka patiesībā saistībā ar visādiem termiņiem un vispārēja rakstura organizatoriskiem jautājumiem ir iestājies haoss, tādēļ es īsti nezinu, vai mums šobrīd jāraksta tas atzinums vai nav jāraksta, es neko nezinu arī par grozījumiem. Uh, Esmu um, izstrādājis savu atzinumu un arī Markus Paipera kungs ir iesniedzis grozījumu priekšlikumus un mēs varētu tos tā tad nodot, bet mēs īsti nezinām, vai šis atzinums šobrīd ir nepieciešams un vai mums to rakstīt vai nē. Jāsaka, priekšsēdētāji bija patiešām tāda, um, tāda šaubas. Mēs gan šo nedrošo situāciju neradījām. Tas ir saistīts ar to, ka ITRE komiteja vēl aizvien mūsu formāli nav informējusi par to, vai viņi atliks um, balsojumu par šo dokumentu. Jo, cik es noprotu, tad Eiropas komisija ir atlikusi uh, savu dokumentu pieņemšanu. Bet vēl aizvien ir tāda iespēja, ka mums vajadzēs balsot par šo atzinumu, par mūsu atzinumu oktobra beigās, jo ITRE varbūt savu novembra termiņu saglabās. Tādēļ, nu, būs jābalstās uz šī pieņēmuma, darbā, un tātad mums jābalstās uz idejas, ka šis atzinums mums būs. Jāsaka, ka nedaudz gan kavējamies ar laikiem, bet es vēlētos aicināt jūs prezentēt uh, un iesūtīt grozījumu priekšlikumus tieši itrei. Un es varētu arī padomāt par to, ka mums būtu ārkārtas sanāksme Strasbūrā 18. oktobrī. Nu, tātad situācija ir tāda, kāda tā ir. Mums jāņem vērā, ka varētu notikt pilnīgi viss, bet priekšroku dotu tam, ka atzinums būtu un mēs pie tā strādātu. Nu, sliktākajā gadījumā vienkārši grozījumus tiešā veidā iesniegsim itre atzinumam. Dziękuję bardzo. E... Liels paldies! Savā atzinumā ir, uh, iek, manā atzinumā ir iekļauti pieci punkti. Tur pirmām kārtām tiek ņemts vērā reģionālais aspekts, kas ir arī tas būtiskākais. Protams, ar šo ziņojumu ir saistīta liela spriedze, par to notiek diskusijas, un šī spriedze lielā mērā ir saistīta ar to, vai mums vajadzētu noteikt saistošs mērķis vai nē. Diskusijas pārsvarā notiek EPP grupā un arī uh, sarunās, kas notiek starp referentu un pārējām politiskām grupām. Mēs vēl aizvien uh, īsti nezinām, kādi rezultāti būs šīm diskusijām, kādi būs beigās kompromisi. Tomēr jāsaka, uh, atzinumā šis jautājums konkrēti nav skatīts. Mēs esam um, lielākā mērā ieņēmu, um, ievērojuši to, ka vajadzētu piemērot um, daudz līmeņu centralizētu pieeju enerģētikas politikai, kā arī efektivitātes politikai, un mēs atbalstām uh, mēru um, konvenciju un uh, šo Smart City viedo pilsētu iniciatīvu. Esam iekļaujuši tekstā arī um, apgalvojumu, ka pirmām kārtām enerģie, enerģijas taupīšana ir nepieciešama reģionālā līmenī, jo uh, reģionu situācija šajā jomā ir ļoti atšķirīga. Es īsti neesmu pārliecināta, vai atzinuma tekstu esat saņēmuši, bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir visiem izdalīts, tādēļ neplānoju tagad um, ilgi un gari par to diskutēt un lasīt punktus. Markus Paipera kungs um, iesniedz tātad grozījums, ir vēl viens grozījums, ko plānojam iesniegt kopā, kas ir saistīts ar Eiro likumdošanas um, ieviešanu, piemēram, ekodizaina direktīva un enerģē, enerģijas marķējuma direktīva, kas tātad būtu jauni risinājumi Eiropas līmenī, jo vēl aizvien ir ļoti daudz tiesību aktu, kas tātad nav izstrādāti līdz galam. Bet saistībā ar, ar energoefektivitāti tā problēma ir tāda, ka daudzi risinājumi tā formāli uh, uz papīra ir pieņemti, bet reālajā dzīvē tie nav ieviesti. Un tas attiecas arī uz visu enerģētikas sektoru, ne tikai energoefektivitāti, bet nu, tas tomēr tas galvenais aspekts. Tātad mūsu mērķis nav radīt jaunus tiesību aktus, jaunus noteikumus, bet tā vietā um, koncentrēties un strādāt pie risinājumiem, kas varētu ātrāk īstenot tos tiesību aktus, kas jau pastāv. Paldies! Paldies, saka priekšsādētāji! Es nezinu, vai ir kāds, kas gribētu izteikties, vai kāds grib papildināt Kolārskas Bobinskas kundzes teikto. Labi, ja ne, tādā gadījumā lūkšu jūs ievērot arī termiņus attiecībā uz grozījumu iesūtīšanu, kas jau tāpat kā arī iepriekš ir 8. oktobris, pusdienlaiks, un mēs ceram, ka arī tulkojumi būs pieejami pirms termiņa grozījuma iesniegšanai un gribētu jūs visus arī aicināt patiešām ļoti rūpīgi šo tekstu izlasīt, padomāt par to, jo reģionālā politika ir ļoti aktīvi sniegusi savu ieguldījumu energoefektivitātes mērķu sasniegšanā, un es domāju, ka visi varam arī piekrist, ka nākotnē mums būs nepieciešama arī šajā jomā aktīva politika. Ja komentāru nav tā, tad atceramies 8. oktobris pusdienlaiks, tas ir termiņš grozījuma iesūtīšanai, un runājot par 15. punktu, citi jautājumi šeit man personīgi nav nekādi priekšlikumi. Ja jums nekas nav sakāms, tad pāriem pie 16. punkta mūsu darba kārtībā gribētu jūs informēt, ka mūsu nākamā sanāksme ir atvērto durvju die, dienas. Uh, pirmdiena, 4. oktobris, un gribētu jūs visus aicināt piedalīties vismaz šajos divos pasākumos atvērto durvju dienās, tātad atklāšanas sanāksme. Tur būs um, aptuveni viena stunda laika paredzēta debatēm. Un tāds sanāksme notiks um, hemiciklā. Un Un otrs pasākums ir 5. oktobrī ar Koteru komitejas dalībniekiem, tas būs tātad otrdiena 9. no rīta, notiks diskusijas par kohēzijas politiku un Eiropu 2020. Ceru arī tur jūs redzēt. Un atvērto durvju dienās ir arī simtiem citu sanāksmi. Es zinu, ka jū, daudz no jums piedalīsies gan diskusijās, gan citos pasākumos, bet gribētu, lai tātad mēs būtu arī redzami šajos pasākumos. Nu, tas būtu viss no manas puses saistībā ar darba kārtību. Ja nekādu citu jautājumu, ko jūs vēlatos ieteikt, nav, tādā gadījumā šo sēdi slēdzam. Paldies!